I'm sorry, we have to start because we have a very limited. Atvainojos, mums jāsāk darbs. 4.30 mums ir jābeidz šī sanāksme. It's item number 11. It's uh, item 11. Zim... Mums ir jāķerās klāt pie 11. darba kārtības punkta. Tas ir 2008. gada direktīva par patērētāju, par patēriņa kredītlīgumu direktīvas īstenošanu. Mums ir jāsniedz atzinums Simko, un referents ir Teodors Stolojans. Es vēlētos jums īsi pastāstīt eh, par šo atzinumā projektu. Pirmām kārtām referents ir Lehner kungs. Un viņš drīz atstās Eiropas parlamentu. Tas nozīmēs, ka mums nebūs jauna referenta un nebūs arī jauna ziņojuma par patēriņa kredītlīguma direktīvas īstenošanu. Tieši tāpēc esmu sagatavojis atzinumā projektu, kaut gan uh, ziņojuma nemaz nav. Es gribētu jums arī pastāstīt, ka Par to pašu jautājumu tiek gatavoti divi citi dokumenti. Saskaņā ar patēriņa kredītlīguma direktīvas 27. pāntu komisijai katru, ik pēc pieciem gadiem, ir jāveic pārskats par šīs direktīvas īstenošanu, un pirmais šāds pārskats tiks gatavots 2013. gada 12. maijā. Tas nozīmē jau nākamgad komisija nāks klajā ar priekšlikumu, kā grozīt šo direktīvu. Tāpat arī Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja ir izstrādājusi vidējā termiņa stratēģiju, un šajā stratēģijā var atrast analīzi par, patēri, par, par patērētāju aizsardzību. Uh, Te tiek ņemtas vērā šīs nozares vienotās vadlīnijas, un arī tas viss notiks 2013. gada pirmajā pusē. Par ko šeit ir runa? Te ir runa par vieglāko piekļuvu dažādiem pakāpojumiem, te ir runa par uh, kredīta uh, ņemšanu lieliem uh, transporta līdzekļiem, uh, dzīvokļiem, uh, mājas atjaunošanai, energ energoefektivitātei, izglītībai. Tad instrumenti ir patēriņa kredīti, veikalu kārtas un tā tālāk. Tāpat ir runa par patēriņa kredītiem, kas sasniedz 3500 eiro, un ja runa par motorizētiem transporta līdzekļiem, tad te ir runa par 12400 eiro. Esmu saņēmis arī informāciju no asociācijām, kas nodarbojas ar patēriņu kredītiem, un e, šāds e, tirgus aptver uh, vienu tūkstoti. Regarding... Tūkstots miljārdu eiro. Te ir runa par uh, direktīvas īstenošanu, kas ir balstīta uz pētījumu, kurā piedalījās 14 dalībvalstis. Tātad runa ir par šīs direktīvas transponēšanu šajās dalībvalstīs. Šī pētījuma rezultāti norāda, ka direktīva ir pietiekami labi transponēta, taču starp dalībvalstīm pastāv arī atšķirības. Šķiet, ka šis direktīvas aptvērums ir paplašināts. Uh, šīs punkts mums varētu būt viens no svarīgākajiem. Dalībvalstis ir nolēmušas iekļaut direktīvā tādus kredītus, kas ir nodrošināti ar īpašuma tiesībām, gan uz nekustamo īpašumu, gan arī uz kustamo īpašumu. Tas nozīmē, ka uh, Dažas dalībvalstis ir dzēsušas minimālo un maksimālo kredīta apmēru. Tātad maksimālais, minimālais ir apmēram 200 eiro un maksimālais ir 75 tūkstoši eiro. Ir tikai viena valsts, tā ir Austrija, kas eh, ir iekļāvusi atsauci attiecībā uz uh, patēriņa kredītiem ārvalstu valūtās. Tāpat arī te ir runa par uh, informāciju, kas ir jāsniedz uh, patērētājiem par risku, ko tie uzņemas ņemot kredītu ārvalstu valūtā. Kas tad ir iekļauts atzinuma projektā? Esam ņemuši vērā to, ka patēriņa kredītu direktīva tika sagatavota pirms finanšu krīzes. Patēriņa kredīti bija viens no krīzes iemesliem, un patēriņa kredītā ārvalstu valūtā radīja ļoti lielus draudus dažās valstīs, piemēram, Ungārijā un Rumānijā, kur patēriņa kredīti ļoti bieži tika ņemti ārvalstu valūtās. Tāpat arī Eiropas sistēmisko risku uzraudzības kolēģija ir izsniegusi rekomendāciju 2011. gada septembrī par aizdevumiem ārvalstu valūtās. Tad pirmā rekomendācija ir sniegt patērētājiem adekvātu informāciju par risku, ko tie uzņemās ņemot eh, aizdevumu ārvalstu valūtās. Tātad šī informācija ir jāsniedz eh, gan pirms līguma fāzē, gan arī pašā līgumā. Šīs prasības ir obligātas un tās atbilst eh, sistēmisko risku uzraudzības kolēģijas rekomendācijām. Nākamais šādi aizdevumi ir jāsniedz tikai tādiem patērētājiem, kas ir pierādījuši savu kredītspēju. Ir tikai viena valsts, kas ir savā, uh, savā tiesību sistēmā iekļāvusi informāciju par risku, ko uh, eh, patērētām jāuzņemās ar šādu kredītu ārvalstu valūtā. Trešā rekomendācija attiecas uz patēriņa kredītu termiņiem. Šis termiņš nedrīkstētu būt garāks par pieciem gadiem, jo uh, šādi patēriņa kredīti, kas tiek eh, piešķirti mm, periodam, kas pārsniec 5 gadus, 7, 8 un tā tālāk, tad turpmāk tā nedrīkstētu būt. Tik gari termiņi nedrīkstētu pastāvēt. Esmu sagatavojis eh, šo rekomendāciju. Tāpēc, ka vairākās valstīs, it īpaši uh, bijušajās komunistiskajās valstīs, kur patērētājiem nebija pietiekami daudz informācijas par finansēm, par kredītu izmantošanu, bankas lika patēriņa kredītus nodrošināt ar mājokli. Tagad mēs redzam, ka Ir daudz ģimeņu, kas ir, kas tiek izliktas uz ielas tikai tāpēc, ka bankas pārdod eh, mājokļus. Tad turpmāk nedrīkstētu šādus kredītus nodrošināt ar mājokli. Nākamā rekomendācija patērētājiem ir jāpastāv iespēja izvēlēties papildu pakalpojumus, un eh, īpaši te ir runa par apdrošināšanas pakalpojumiem. Kā jūs zināt, šādi kredītlīgumi bieži vien ir saistīti ar apdrošināšanu, uh, un tad patērētājiem ir jādod brīva izvēle izvēlēties šo apdrošinātāju. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt, dot šo vārdu tagad ēnu referentiem. Keis kundze būs pirmā. Paldies! Es vēlētos pateikties par darbu, ko jūs paveicāt, neskatoties uz to, ka jums nācās ielēkt šajos pienākumos un arī neskatoties uz to, ka ziņojums jums nebija pieejams. Es atbalstu jūsu aicinājumus attiecībā uz ārvalstu valūtu. Manā valstī <clears throat> bieži vien uh, patērētāji ņem kredītus un viņiem ir mājokļi citās valstīs, bet neskatoties uz to, viņus nevienmēr pietiekami labi informē par riskiem, ko viņi uzņemās. Tieši tāpēc tas, ko jūs minējāt, ir ļoti svarīgi. Uh, Šķiet, ka um, pirmais un otrais punkts, ko jūs pieminējāt, ir īpaši plaši atbalstāmi. Es piekrītu, ka piektais punkts attiecībā uz vienoto tirgu arī ir kritisks punkts, jo ir jāpastāv iespējai sadalīt šos pakalpojumus, nevajadzētu uzreiz saistīt uh, kredītlīkumu ar konkrētu apdrošinātāju. Esmu ļoti pateicīga par uh, skaidrojumu, ko jūs tikko sniedzāt par trešo punktu, jo man bija grūti saprast, kāpēc ir e, vajadzīgs šis piecu gadu ierobežojums. Tad ir skaidrs, ka citās dalībvalstīs ir vajadzīgs šāds ierobežojums. Es e, nezinu, varbūt mums vajadzētu definēt šos uh, produktus, un mums vajadzētu arī pateikt, kāda riski būs, ja šis termiņš būs garāks par pieciem gadiem. Vajadzētu padomāt arī par alternatīviem finansēšanas modeļiem, ja cilvēkiem, ja cilvēki nevar atļauties ņemt kredītu tikai uz pieciem gadiem. Par ceturto punktu. Bieži vien es eh, zinu, ka ģimenes, kas ņem kredītus, paļaujas uz īstermiņa pasākumiem. Es eh, zinu, ka mm, manā vēlētāju apgabalā ir daudz tādu ģimeņu, kas eh, pārtie tikai no vienas algas. Vai tas nenozīmē, ka šīs eh, ģimenes tiks izslēgtas no šāda veida patēriņa kredītiem, un viņiem nāksies maksāt ļoti augstus procentus, jo pašlaik Lielbritānijas tirgū par īstermiņa kredītiem procentu likmes ir patiešām ļoti augstas, tās ir tādas kā izspiedēju likmes. Mums vajadzētu atcerēties, ka eh, šādā veidā mēs piespiedīsim patērētājus doties pie mm, tādiem diezgan apšaubāmiem eh, aizdevumu piešķīrējiem. Tad mums vajadzētu padomāt, kā rīkoties, lai cilvēki netiktu spiesti ņemt īstermiņa kredītus no šādiem apšaubāmiem aizdevējiem. Bet es domāju, ka mēs varētu apspriest šos jautājumus divatā un varētu mēs arī saprast, kā, eh, kādas ir atšķirības dažādās dalībvalstīs. Paldies! Tako kungs, vai jūs vēlaties izteikties lūdzu? Paldies priekšsēdētāji. Esityksen osasta, missä vaaditaan kuluttajille lisää tietoa. Diemžēl ir traucējumi. Kestä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 Unfortunately, at least uh, I didn't get. Diemžēl nebija pieejams tulkojums um, angļu kanālā tehniska problēma dēļ, saka priekšsēdētājs. Labi, es turpināšu angliski, tad mums nebūtu jāgaida. Es gribētu teikt, ka šis ziņojums ir samērā pozitīvs, un es to pilnībā atbalstu. Vai tīpaši pirmais ierosinājums, ka mums vajadzētu veicināt patērētāju izpratni par riskiem, kas ir saistīti ar šiem patēriņu kredītiem. Daudziem jauniešiem Somijā ir slikta pieredze ar īstermiņa patēriņu kredītiem, un viņi līdz ar to pārtērējās. Man nav nekā negatīva, ko teikt par šo dokumentu. Es atbalstu ziņojumu. Paldies! Gīgalt kungs un pēc tam Šmita kungs. Lūdzu, Gīgalt kungs. Okay, uh, thank you, chair. Paldies, priekšsādātāji. Beidzot, es varu izteikties pirms ALDE grupas pārstāvju. Man prieks par to. Man ir daži komentāri. Paldies par ziņojumu projektu. Mēs gatavojamies iesniegt arī dažas grozījumus. Viens jautājums ir tāds. Šobrīd mēs domājam par īpašu direktīvu par hipotekām. Mums beigu beigās liekas, ka nav vajadzīgs divas atsevišķas direktīvas, jo tas tikai palielina direktīvu skaitu. Manā skatījumā Pilnīgi pietikt ar vienu kopēju direktīvu abiem jautājumiem, kura būtu atšķirīga pieeja tikai tad, kad ir kaut kādas atšķirīgas iezīmes. Ar to pilnīgi pietikt. Manā skatījumā tādējādi mēs varētu nedaudz samazināt birokrātiju un līdz ar to vidējā laika termiņā atbrīvoties no viena šāda dokumenta. Tagad ir jautājums, kāpēc ir divas direktīvas, lai gan daudzas definīcijas ir vienkārši pār, pārņemts, eh, ir vienāds abos dokumentos. Otrakārt, mēs domājam, ka problēma attiecībā uz ikgadējo procentu likmi uh, ir um, apskatīta patēriņa kredīta līkuma direktīvā. Ja šobrīd ir runa par uh, kredītiem ārvalstu valūtā un um, procentu līkmēm, tad šis APR ir. Uh, ļoti grūti saprotams, jo šīs APR ir aprēķināts mm, kaut kā ļoti sarežģīti. Nākotnē tas var sagādāt problēmas, un līdz ar to relatīvos stabilitātes apstākļos uh, patērētājs miets liks dziļāk parādos. Mums bija līdzīga diskusija par uh, kādu citu direktīvu, un tāpēc mēs atbalstītu tādu pieeju, kurā būtu ņemts vērā priekšlikums, ka patērētājs ir jāinformē, sniedzot absolūtos skaitļus par to, cik viņam katru mēnesi būs jāmaksā. un, teiksim, um, konkrēta līguma noslēgšanas gadījumā. Please, can you stop? Hello? Yeah, yeah, yeah, one after the other. Uh, So, um... Tātad viss pēc kārtas. Tas, kā šobrīd gada procentu likme tiek uh, aprēķināta, varētu, to varētu uzlabot, dodot informāciju par um, absolūto summu, kas mēnesī būtu jāmaksā. Tātad sniedzot informāciju par minimālo un maksimālo summu, kas saskaņā ar konkrētu noslēgto līgumu varētu būt jāmaksā. Un līdz ar to šī sistēma patērētājiem būtu absolūti caurskatām. Viņš zinātu, kāds ir maksimālais kredītmaksājuma apjoms mēnesī un kāds ir minimālais. Sistēma līdz ar to būtu pilnībā caurskatām un līdz ar to cilvēkam būtu uh, praksē vieglāk redzēt, kādas tad ir sekas konkrēti noslēgtam līgumam, un mēs domājam, ka tas ļoti būtiski uzlabot situāciju. Mēs arī gatavojamies iesniegt attiecīgi grozījumu. Tātad par ir jāmaina veids, kā mēs aprēķinam gada procentu likmi, un ir jāsniedz informācija patērētājiem par to, kāda tad būs tā ikmēneša, kāds būs tas ikmēneša maksājums, un tur arī ir jānosaka robežas. Un tādā veidā kredītas devējs sniedz informāciju un savukārt tad ir arī informācija, kādas izmaiņas varētu notikt, ņemot vērā kaut kādas valūtas svārstības un tā tālāk. Paldies. Šmita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir debakas kunga viedoklis, ko es tagad nolasīšu. Viņš gribētu jums pateikties par um, izstrādāto projektu. Viņš ir iepazīstināts ar problēmu. Un vienīgais saistītais dokuments, kas ir pieejams, ir pētījums no 2012. gada, ko izstrādāja um, Eiropas parlamenta politikas departaments. Pētījums ir ļoti interesants. Uh, Un tāpēc varbūt, ka varētu atsaukties uz eh, dažiem aspektiem, kas ir izskatīti šajā pētījumā. Tāds ir jautājums, vai varētu kaut uz to atsaukties. Debakas kungs uzskata, ka mēs varam izmantot dažus no aspektiem, kas ir apskatīti pētījumā un iekļautos ekon atzinumā. Mēs pat varētu mm, veicināt veikt tālākus pētījumus attiecībā uz patēriņa kredītu līgumiem. Un, tāpat arī jāpadomā par izmaksām, vai tās ir izmaksas, kas ir patērētājiem. Tālāk par CC ai, kredīta informācijas um, lapa, vai tas palīdz patērētājiem iegūt vairāk informācijas. Treškārt, vai uh, Pateicoties eh, CCD, tagad mums ir vairāk patēriņa kredīta līguma direktīvai, mums ir vairāk pārobežu kredītu. Tālāk par šo te termiņu patēriņu kredītiem, tātad šie te pieci gadi. Ja mēs ierobežosim uh, šo termiņu, tad tas, uh, pa, tas uh, palielinās ikmēnešu maksājums, un tas nozīmēs, ka patēriņa kredīti būs pieejami tikai bagātiem cilvēkiem. Ja mēs te runājam par maksimālo 75 tūkstošu eiro apjomu kredītam, tad jāsaka, piecu gadu laikā nav iespējams neko tādu apmaksāt. Kreditoram ir jāzina jau sākotnēji, kā kā, kāds būs valūtas svārstības, lai viņš tad, tad varētu izvērtēt savu kredītspēju, bet tas nav iespējams, diemžēl. Līdz ar to tas radīs tā problēmas. Vai kredīts, kas ir nodrošināts ar kredītņēmēju nākotni, neradīs jaunas problēmas. Otrakārt, nav piemērojam diskriminēt tās ģimenes, kurās tikai viens pelnītājs, kā šo, nu, piemēram, jo šobrīd pieaug tādu ģimeņu skaits, kur ir tikai viens vecāks ar bērnu. Es domāju, ka joprojām ir daudz darba pie šī ziņojuma, un es ar nepacietību gaidu šī darba turpinājumu tuvāko nedēļu laikā. Lielas paldies! Diemžēl mums ir jāpārtrauc diskusija. Te grozījuma ieslēgšanas termiņš ja es vēlāk izteikšu arī dažas īsts komentārs. Bet pirmkārt es gribētu jums pateikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. Eh, aprīlis. Grozījumi izskatīti tiks 7. maijā. Tātad 12. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Gribētu jums dažas lietas pastāstīt. Svinburnas kundze, es jums piekrītu attiecībās to, ko jūs sacījāt par uh, ceturto rekomendāciju, kas liektu um, ņemt kredīti, ja ir tikai viens pelnītājs ģimenē. Es esmu redzē, piedzīvojis gadījumus, ka ģimene tiek izlikt uz ielas, tāpēc, ka bankas ir izlikuši tirgošanā viņu mājokļus. Tas uz mani atstāja lielu iespēju, un es centos darīt, lai tā nenotiktu. Bet, protams, es esmu gatavs ar jums apspriest, lai rāstu pieņemam risinājumu. Kas attiecas uz šo termiņu, Šmita kungs? Protams, mēs varam diskutēt par to, un es jums piekrītu, ka dažas rekomendācijas no pētījuma mēs varētu iekļaut mūsu atzinumā, taču zināmā mērā es gaidīju, ka referents uzņemsies lielāko daļu no pētījuma, pētījumā minētās informācijas. Bet nu mēs varam papētīt, kā to šo ideju. Es piekrītu Gigolda kungam, ka aprēķins, tātad gada procentu likums aprēķins um, var tikt mainīts, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Eiropas komisijai arī ir pienākums izstrādāt pētījumu par šo jautājumu. Diemžēl Eiropas komisija to darīs tikai nākamajā gadā. Labi, nākamā sanāksme būs uh, ceturtdien, 12. aprīlī, un tā notiks no 2009 līdz 12.30. Kei, lūdzu, es atvainojos, mums kā mazai grupai tuvāko divu nedēļu laikā ir milzīgs darba apjoms, vai tas, vai tas ir iemesls, kāpēc mēs tik ātri strādājam? Varbūt, ka ir iespēja kaut kā pagarināt termiņu grozījumu iesniegšanai, jo mums jau vēl nav ziņojums no komitejas. Diemžēl priekšsēdētājs nav ieslēdzis mikrofonu, tāpēc tulka nedzird, ko viņš saka. Okay, now it's a break until 5 o'clock. Tagad pārtraukums līdz pulksten pieciem.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

So, quiet please, quiet please. Kolēģi, lūdzu klusumu. Mums noteikti būs ļoti daudz jautājumu, tādēļ jo ātrāk sāksim, jo labāk. Labdien visiem, un no sākuma pāris formalitātes. Pirmkārt, eh, darba kārtības pieņemšana nav ierobežojumi, no priekšsēdes arī nav nekāda paziņojuma, tādēļ uzreiz pāriesim pie viedokļu apmaiņu, kur piedalīsies arī ekon un nodarbinātības komiteja. Tātad Bereškundze arī būs līdzpriekšētāja šī sanāksmē. Sveicu mūsu starpā arī Olī Rēnu, kurš ir atbildīgs par ekonomikas un monetārajiem jautājumiem un eiro, Jorgu Asmusenu, ECB izpildu valdes dalībnieku, Polu Tomsenu, Startautiskā valūtas fonda Eiropas nodaļas direktoru vietnieku un uh, Startautiskā valūtas fonda misijas Grieķijā vadītāju. Un, protams, visus deputātus. Un mūsu darba neparedzēts efekts varētu būt tāds, ka būs negatīvs skatījums uz savienību un tās institūcijām. Nu, tāds nebija trojkas nolūks, bet uh, uh ir redzams, ka šāda iedarbība ir radusies ļoti daudz arī plašsaziņu līdzekļos, tā, trojkas darbs ir atspoguļots, un tādēļ mēs esam uzaicinājuši trojku apmainīties ar viedokļiem ar abu komiteju deputātiem, kas varbūt arī veicinās sabiedrības izpratni un par galvenajiem mērķiem pielāgošanas programmā Grieķijā un par iespējamām sekām. Tas arī, lai veicinātu trojkas demokrātisko leģitimitāti. Mums nav daudz laika, tādēļ atvēlēšu desmit minūtes katram no runātājiem un uh, Pēc tam jautājumu atbilžu sadaļā būs ļoti stingri, stingri runas laika ierobežojumi deputātiem. Un vispirms vārds Olīnēna kungam lūdzu. Thank you, Sharon. Paldies, priekšsētājs kundze. Cienījamie deputāti. Dāmas un kungi. Paldies par šo iespēju pastāstīt par situāciju Grieķijā. Paldies arī par jau iepriekš iesūtītajiem jautājumiem no politisko grupu puses. Mēs arī esam nosūtījuši kopīgās rakstiskās atbildes, tātad es un eh, Jurgs Asmusens, ECB, izpildvaldes da, eh, dalībnieks, un tad ievadvārdi būs visnotaļ lakoniski no manas puses. Krīze Grieķijā ir ļoti liels izaicinājums Grieķijas sabiedrībai un arī visai Eiropas Savienībai. Tas tādēļ, ka iepriekšējos gados ir bijis ļoti neatbildīgs politikas, pateicoties Eiropas solidaritātei, mēs esam izvairījušies no sociālas katastrofas. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka situācija joprojām ir ārkārtīgi smaga, it īpaši vismazāk aizsargātākajai sabiedrības daļai. komisijas un visas trojkas darbs ir ar mērķi palīdzēt Grieķijai līdzsvarot un pārstruktūrizēt savu ekonomiku un nodrošināt īstermiņai nodarbinātības un izaugsmas iespējas. Vēlos vēlreiz atkārtot šos divus svarīgos vārdus - nodarbinātība un izaugsme. Tie ir galvenie mērķi ekonomisko reformu programmā Grieķijā pēc milzīgajiem nelīdzsvariem nepieciešamā pielāgošanās procedūra būs ilgstoša. Bet eh, nevajag domāt, ka bez šādām ekonomisko nelīdzsvaru korekcijām būs iespējams kāds izaugsmes darba, eh, nodarbinātības un ekonomiskās izaugsmes ziņām. Uh, šāda uzklausīšana šodien nenotiktu, ja vien Grieķijā vairāku valdību politiku rezultātā nebūtu radušies ekonomiskajā sistēmā ļoti liela nelīdzsvari, valsts ir zaudējusi konkurētspēju un ir milzīgs fiskālais deficīts. 2008. gadā deficīts Grieķijā bija 18% no IKP 2009. Uh, gadā. Tas bija aptuveni 16% no IKP. Un tā rezultātā Grieķija un arī visa Eirozona būtībā bija uz uh, sabrukšanas sliekšņa. Un tas, ka bija iespējama ļoti smaga situācija nākotnē saistībā ar kredīt saistību neizpildi. Eh, Grieķija 2010. gada aprīlī vērsās pie ES un Starptautiskā valūtas fonda, un tā rezultātā komisija kopā ar ECB un SVF ir palīdzējusi Grieķijai, lai tās ekonomika varētu atkal nostāties uz kājām. Kopā ar SVF es dalību valstis un Eirozonas dalība valstis ir atvēlējuši 260 miljārdus e, eiro, arī 100 miljārdi ir no privātiem kreditoriem. Un arī ir vienošanās, ka viņu kopējais ieguldījums būs samazināts par 53%. Un finansēšanas programmai Grieķijā izdosies samazināt samazināt no 160% līdz 116% parādu slogu, un 116% būs panākti 20. gadā. Šāda finanšu solidaritāte nu, pierāda, ka ir ļoti stingra politiskā apņemšanās Eirozonas dalību valstu parlamentos un valdībās, lai nodrošinātu Grieķijai nepieciešamo laiku un līdzekļus, lai šī valsts un tās ekonomika varētu atvesaļoties. Nav pareizi un godīgi vainot Grieķijas problēmās tos, kas ir centušies šai valstī palīdzēt pēc tam, kad lielākais kaitējums jau bija izdarīts. Cienījamie deputāti, ir jāapzinās, ka Grieķija ir panākusi progresu Komisija publiski ir atzinusi, ka Grieķija ir veikusi fiskālo pielāgošanos ārkārtīgi smagos apstākļos. Atzīstot šīs valsts centienus, mēs spējām turpināt atbalstīt Grieķiju, lai arī fiskālie mērķi 2010. un 2011. gadam netika pilnībā izpildīti. Tāpat apzinoties, ka tiek pielikt šādi pūliņi, arī Eirozonas dalību valstis izlēma palielināt un pagarināt finanšu atbalstu, kas tiek sniegts Grieķijai. Joprojām ir ļoti liela izaicinājuma, patreizējais reformu ātrums un to apjoms nav pietiekams, lai Grieķijas valsts finanses kļūtu ilgtspējīgas vai arī spētu nos, pārvarēt trūkums konkurētspējā. Tādēļ ir nepieciešams vēl papildus reformas. Grieķijas darba grupa ir resurs, ko nodrošina komisija un kuru var izmantot Grieķijas varas iestādes, mēģinot radīt modernu un plaukstošu valsti. Tehniskā palīdzība no citām Eiropas Savienības un Eirozonas valstīm, kas palīdzēs Grieķijai veidot un īstenot tādas reformas, kas nepieciešamas, lai atvesaļošanās būtu sekmīga. Un mēs ceram, ka tā rezultātā Grieķu pilsoņiem būs labāka valsts pakalpojumi, godīgāka nodokļu sistēma un labāka vide uzņēmē darbībai un investīcijām, kas veicinātu arī uh, Eh, darba vietu veidošanos un izaugsmi. Programma runā arī par sociālo godīgumu. Pensiju samazinājums eh, ir saistīts tikai ar augstākajām pensijām un aizsargājot zemāk apjomu pensijas. Ir samazinājums veselības aprūpas sistēmā ir ar mēķi, lai uzlabotu pakalpojumus pilsoņiem. Nodokļu sistēma ir izveidot progresīvāka un vēl svarīgāk cīņa pret nodokļu nemaksāšanu ir ļoti svarīgs programmas elements, ne tikai runājot par fiskāliem ieņēmumiem, bet arī ņemot vērā sociālā godīguma un programmas atbalstāmības elementus. Cienējamie deputāti, Grieķija ir apņēmusies īstenot ekonomisko reformu programmu un ir jānodrošina šai valstī iespēja to izdarīt. Pirmā programma Grieķijai sniedz ļoti vērtīgu mācību. Tā bija divi ahilēji papēži, Vien no, viens no tiem bija vājais administratīvais elements, kas nozīmē, ka nevarēja pietiekami enerģiski šīs reformas īstenot, un otrs bija politiskās vienotības trūkums, kas bija nepieciešams, lai panāktu atbalstu nepieciešamajām reformām. Otrajai programmai mēs mobilizējam visu pieejamo palīdzību, lai atbalstītu Grieķijas uh, valdības administratīvo veiktspēju, bet otrs Ahilai papēdis politiskās vienotības trūkums, lai arī lietas šajā jautājumā ir uzlabojušās, uh, patiesībā šo jautājumu spēja atrisināt tikai Grieķijas pilsoņu un Grieķijas sabiedrība pati. Dāmas un kungi, pēdējos vārdos par to, kas, kam pieder šī programma. Tā ir ekonomisko reformu programma Grieķijai un šo programmu, šī programma pieder Grieķijai. Mēs palīdzējām, kā trojka, to izveidot un kreditori ir uzlikuši par pienākumu tātad SVF un e, Eirozona un tātad Eirozonas dalību valstu uh, pilsoņi ir uzlikuši par pienākumu uzraudzīt programmas īstenošanu va Grieķijas valsts finansētāju vārdā. Tādējādi trojka var veicināt un atbalstīt programmu, bet galu galā Grieķiem pašiem ir jārīkojas, lai ieviestu reformas savās valstī, un viņi ir atbildīgi par šo reformu veiksmīgu īstenošanu. Lielas paldies, liels paldies, ka ievēlē, ievērojat jums atvēlēto laiku. Rasmusen kungs, es vēlētos aicināt eh, fotogrāfus nestāvēt priekšā deputātiem. Es tiešām vēlētos redzēt, kas īsti runā. Varbūt jūs varētu iet eh, stāvēt kaut kur eh, pa vidu galdiem tā, lai mēs redzam deputātus. Asmusen kungs. Uh, Godājamie deputāti, priekšsēdētājs kundze, man ir liels gods um, būt šeit kopā ar saviem kolēģiem un draugiem, ar Polu un Oliju. Es domāju, ka Grieķijas ekonomiskā pielāgošana un uh, tās uh, sociālās sekas noteikti būs sāpīgas. Bet jautājums ir, kādā veidā Grieķija nokļuva šādā situācijā? un kādas alternatīvas mēs varam redzēt. Galvenokārt mēs redzam, ka pastāv ļoti liels makroekonomiskā līdzsvera trūkums, un tas ir radies gadu gaitā Grieķijā. Ekonomiskā politika nav bijusi pareiza un nav veikta struktūrālas reformas. Līdz ar to um, valsts parāds ir um, radījis daudz smagus seku, tā skaitā konkurences problēmas. Ir jāatcerās arī, ka nesen IKP ļoti zemu nokritās. Pašreiz ekonomiskā situācija ir izveidojusies līdz 2009. gadam. Vai pastāv kādas alternatīvas pašreizējai uh, taupības programmai? Mēs domājam, ka mēs nevaram dot e, Grieķijai liekas cerības. Grieķija nevar tikt galā ar vēl striktākiem fiskālajiem pasākumiem kā tagad. Grieķijai ir jācer tikai un vienīgi uz oficiālu palīdzību. Ir jānodrošina fiskālā ilgspējība un konkurētspēja, kas savukārt ilgtermiņā nodrošinās izaugsmi. Tām ir vajadzīga strikta pieeja, ir vajadzīga fiskāla konsolidācija un visaptvaroša struktūrālu reformu ieviešana. Ir jāvēršas arī pret trūkumiem Grieķijas banku sektorā. Grieķijas valdības pūliņi un uh, Grieķijas sabiedrības nestie upuri ir ievērojami, tomēr vēl priekšā ir daudz darba. Nav nekāds noslēpums, ka šī programma ir saistīta ar ļoti lieliem īstenošanas riskiem. Parādu uh, mehānismi ir bijuši veiksmīgi, tas ir uzlabojis arī parādu ilgspējīguma izredzes. Parāda IKP līdzsvars varētu nokļūt līdz pat 150% 2020. gadā, bet tas viss ir atkarīgs no viena svarīga nosacījuma, proti Grieķijai šī programma ir jāizteno uh, pilnā apmērā. Novēlota fiskālā konsolidācija uh, zemāki ienākumi no privatizācijas vai lēnas struktūrālas reformas neļautu nodrošināt ekonomisko izaugsmu, līdz ar to pasliktinātu arī parāda ilgspējīgumu. Tagad īsi pievērsīšos trīs programmas jomām - fiskālā pielāgošana, konkurētspēja un finanšu sektors. Pie fiskālās pielāgošanas Grieķijas varas iestādes un Grieķijas uh, sabiedrība noteikti būtu jāuzteic par fiskālajiem pasākumiem, kas ir izpildīti pēdējo gadu laikā. Neskatoties uz recesiju, valdības deficīts ir samazināts par 6,5% no IKP kopš 2009. gada. Tas nozīmē no 16% līdz 9%. Tomēr valdība ir pārāk liela, uh, salīdzinājumā ar Grieķijas kapacitāti iekasēt uh, fiskālos ieņēmumus. Fiskālās pielāgošanas kvalitāte arī nav bijusi viendabīga. No vienas puses ir uzsāktas ļoti svarīgas reformas, lai uh, samazinātu augstās algas valsts sektorā un nodarbinātību, un otras puses arī pensiju sistēmu. Tāpat arī ir jāatcerās, ka fiskālā pielāgošana ir galvenokārt paļāvusies uz uh, nodokļu likmju uh, pielāgošanu un uz uh, dažāda veida izdevumu apgriešanu. Lielo fiskālo atšķirību samazināšana 2013. un 2014. gadā par apmēram 5% no IKP parādīs, vai valdība ir pietiekami apņēmusies uh, pildīt šo programmu. Ir jādomā arī par fiskālo reformu īstenošanu, uh, šādi lieli pielāgošanas pasākumi pretējā gadījumā nevarēs tikt īstenoti. Es eh, gribētu aicināt eh, Grieķijas politikus tu, turpināt šīs grūtās reformas, jo tas ir visu interesēs. Pretējā gadījumā eh, vajadzīgo struktūru reformu apmēri, vajadzīgie struktūru reformu apmēri nevarēs tikt sasniegti. Olīs arī runāja par to, kā mēs varētu nodrošināt, lai uh, E, ekonomiskais sloks tiktu sadalīts godīgi. Pats galvenais būtu nodokļu administrācijas reforma. Progress šajā jomā līdz šim nav bijis īpaši uh, labs. Vēl ar vienu izvairīšanās no nodokļu nomaksas Grieķijā ir ļoti augstā līmenī, tieši tāpēc cīņa pret šādiem uh, nodarījumiem ir jāpastiprina. Tas nodrošinātu ne tikai lielākus ieņēmumus, bet sabiedrība arī sāktu novērtēt struktūra reformas iekuvumus. Nākamais par konkurētspēju. Eh, Pirmās programmas ietveros eh, konkurētspēja nedaudz uzlabojās, bet tomēr netika sasniegti vajadzīgie rezultāti. Grieķija, salīdzinājumā ar saviem tirsniecības partneriem, vēl ar vienu nav pietiekami konkurētspējīga. Uh, Te ir runa par darba tirgus un citu struktūru reformu īstenošanu. Šīs atšķirības ir jāsamazina. Lai paliktu eirozonā, Grieķijai vajadzēs nodrošināt iekšēju devalvāciju. Kā to varēs panākt? Kā to varēs panākt, eh, vēršoties pret eh, milzīgo bezdarba pieaugumu? Ir jānodrošina algu sistēmas eh, līdzsvars šai iekšējai devalvācijai jānotiek eh, turpinot eh, darboties Eirozonā. Nav nekāda cita ceļa, ja ir jānodrošina konkurētspēja un bezdarba samazināšanās. Šī nav vienīgā joma, kur ir jārīkojas izšķirīgi. Darba tirgus reformas ir jāveic eh, vienlaikus produktu un pakalpojumu tirgus liberalizācijai. Politiskā griba ir ļoti svarīgs elements, lai varētu sasniegt eh, to, ko visi vēlas sasniegt šajā jomā. Tagad par banku rekapitalizāciju. Grieķija nekavējoties eh, jārisina banku sektora problēmas ir jāatcerās, ka bankām pietrūks kapitāli ņemot vērā parādu krīzi. Grieķijas banka būtu jārekapitalizē. Tās bankas, kas nevar iegūt kapitālu tirgu, ir jārekapitalizē ar resursiem no aizdevēja fondiem. Tās bankas, kas uh, tiek uzskatītas par tādām, kas nav dzīvotspējīgas, būtu jālikvidē. Ir jāatcerās, ka pirmajā izmaksu kārtā vairāk miljardi eiro tiks izmantoti, lai uh, injek lai inicētu kapitālu Krievķijas bankās. Šī summa sasniegs 25 miljardus eiro. Rekapitalizācijas eh, procesā arī valdībai nāksies piedalīties, un eh, šī dalība tiks arvien pastiprināta. Beigās gribētu paust arī nedaudz cerību. Jā, protams, šīs zāles ir rūktas, taču pacients noteikti atveseļosies, ja viņš rūpīgi sekos ārsta norādījumiem. Mēs varam redzēt dažādus veiksmīgus piemērus pagātnē, kad eh, fiskālā pielāgošana un konkurētspējas pielāgošana ir izdevusies. Tas ir noticis citās Eiropas valstīs, un tad mēs redzam, ka arī šeit cīņa vēl nav zaudēta. Taču noteikti ir vajadzīga politiķu vēlme darboties. Uh, Grieķijas tauta nereformē savu ekonomiku, lai izpatiktu trojkai. Šie upuri netiek nesti, lai izpatiktu X vai Y valstī Eirozonā. Šie procesi tiek veikti mm, Grieķijas tautas labā. Tieši tāpēc eh, politiķiem vajadzētu uzņemties atbildību par šiem procesiem. Tas ir ļoti būtiski. Paldies! Liels paldies! Un visbeidzot vārds Polam Tomsonam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Paldies, ka devāt man iespēju jūs uzrunāt un pastāstīt par trojkas darbu Grieķijā. Iesākumā es gribētu īsi pakomentēt pirmo programmu. Beigu beigās dažās būtiskās jomās bija jau trūkumi, taču tagad Grieķijā gan ārpus tās tiek atzīts, ka Grieķija šīs programmas laikā ir panākusi ievērojumu progresu. Grieķijai fiskālais deficīts samazināšana no 50,5% līdz 9,5% no IKP ir ļoti iespaidīgs rādītājs. Tikai nedaudzām valstīm ir izdevies divu gadu laikā panākt tik būtisku rezultātu. Vēl jau vairāk ņemot vērā ka tajā laikā tik tiešām um, ekonomika sārup par 10%. Šī pielāgošanās bija balstīta uz ļoti sarežģītiem pasākumiem, kur bija no Grieķijas iedzīvotāja puses tiešām jāupurējas. Un tāpēc sākumā es gribētu pateikt, ka Grieķijai joprojām ir tāls ceļš ejams, bet Grieķija jau ir ļoti daudz panākus pirmās programmas laikā. Gribētu pievērsties jaunajai otrajai programmai tagad. Es nepiekrītu tiem, kas saka, ka jaunā programma ir tikai saistīta ar taupību. Tur ir ļoti liels uzsvars uz izaugsmi un jaunu darbietu radīšanu, bet es parunāšu tagad par fiskālo daļu šajā programmā. Ņemot vērā deficītu, kas ir gandrīz 10% eh, no IKP un lielām parāsta saistībām, Grieķijai joprojām ir nejūtspējīga fiskālā pozīcija. Neviena valsts nav varējusi līdz šim uh, saglabāt ekonomikas izaugsmu ar tik lielu deficītu līmeni, un tāpēc ieņēmumu veicināšana un izdevumu samazināšana joprojām ir uh, ekonomikas politikas mērķis šajā valstī. Šajā ziņā mēs pavisam noteikti piekrītam tiem, kas saka, ka vairs nav iespēja palielināt nodokļu šajā valstī vai, teiksim, samazināt um, pensijas un algas. Tas, ko Asmusen kungs jau sacīja, Grieķijai ir jāīsteno struktūrāls fiskāls reformas. Runājot par ieņēmumu pusi, tas nozīmē, ka Grieķijai būtu jāpanāk progress cīņā pret uh, nodokļu nemaksāšanu. Šis process ir ļoti būtisks, lai ja pielāgošanās slogu sadalītu vienlīdzīgi. Es domāju, ka tas ir arī ļoti būtiski, lai programma ilgtermiņā tiktu pieņemta. Pašnodarbinātiem arī ir jāmaksā sava daļa. Tā ir joma, kur programma mums līdz šim ir uh, likusi vilties, un es domāju, ka risks turpināsies, ja mums neizdosies uzlabot rezultātu šajā jomā. Bet es neredzu, kā Grieķija var saglabāt adekvātu sociālo atbalstu uh, saviem iedzīvotājiem un atjaunot eh, fiskālo ilgtspējību vienlaiks, ja tā nerisinās eh, problēma, kas ir saistīta ar nodokļu nemaksāšanu. Runājot par izdevumu pusi, struktūrālajām reformām ir nepieciešams, lai sociāla, sociālās eh, transferi tiktu uzlaboti. Ja mēs paraugamies uz deficīta palielināšanos, divas trešdaļas no šī palielinājuma radās no uh, sociālo transferu palielināšanas, un tātad šie sociālie transferi veido apmēram pusi no sociālajām izmaksām. Līdz ar to ir uh, steidzam jāraugās, lai, šie, ties, lai šī sociālās izmaksas sasniegtu, lai šie pabalsti sasniegtu tos, kam tie ir nepieciešami. Protams, tas ir jādara sociāli atbildīgā veidā. Uh, Struktūrālo reformu centrā publiskajā sektorā vēl būtu valdības izmēra sam samazināšana, valdība ir pārāk liela un valsts sektorā ir pārāk daudz nodarbināti. Te ir runa arī par dažādiem tabū jautājumiem. Tāpat jāslēdz aģentūras, kas varbūt vairs nav nepieciešams ir jā, jāveic arī jāpanāk lielāks progress deficīta samazināšanā. Dažās jomās joprojām ir labi panākumi, piemēram, veselības aizsardzības sektorā, bet citur joprojām šīs reformas ir bērnautiņos. Bet tik tiešām te ir uh, ta, daudz tādas jomas, kur būs jāveic smagas reformas, un mums ir jāsagaida, ka arī būs zināma pretestība šādām reformām, un līdz ar to šī rezultāti nav garantēti. Bet ņemot vērā Grieķijas rezultātus, cīnoties ar fiskālo problēmu pēdējo divu gadu laikā, ja mēs paraugamies uz šiem rezultātiem, es domāju, ka ja varas iestādes nebūs apņemības pilns, tad veiksmi um, mēs varam negaidīt. Runājot par ekonomikas izaugsmi ko, kas programmā tiek darīts, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi. Ņemot vērā recesiju 2011. gadā, sliktais scenārijs nenotika tāpēc, ka netika panākta struktūrālo reformu kritiskā māsa. Tā ir tā galvenā problēma, Un tas ir arī galvenais izaicinājums valdībai, proti jāatdzīvina struktūrālās reformas visā ekonomikā. Bija arī jautājums par to, vai valsts investīcija programma varētu palīdzēt veicināt šo izaugsmi. Tas pamatā bija, bet tas, tas varbūt nav no galdības uzdevums. Protams, valdība varētu palīdzēt, palielinot investīcijas. Uh, tīkla infrastruktūrā, bet eh, valdības finanses ir ierobežotas un tam līdzekļu nav. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc programmā uzsvars tika likts uz eh, aktīvu privatizāciju, lai eh, nodrošinātu aktīvus tīklu infrastruktūrās. Tāpat bija arī jautājums par to, vai privatizācijas fonds varētu izmantot, lai finansētu valsts investīcijas. Tie Programmā ir eh, ļoti ambiciozi mērķi attiecībā uz privatizāciju, un ja šī nauda tiek atvēlēta kaut kam citam, tad atkal būs plaisa budžetā, ko nevarēs nofinansēt. Un tāpēc ir maz eh, cerība, ka izdosies kaut kā savādāk panākt šos te mērķus. Ko programma dara, lai veicinātu investīcijas un jaunu darba vietu radīšanu? Mēs lēšam, ka. Uh, joprojām ir uh, konkurēts uh, plājas apmēram 15% uh, apmērā, un, lai atjaunot izaugsmi, ir nepieciešams vispirms šo plājas mazināt. Er, Eirozonas pārstāvi pieprasīja iekšēju devalvāciju. Galvenais uzdevums reformā darba tirgu būtu uh, sa salāgot algas un, uh, ražo, un ražīgumu. Tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu, ka pašmāju pieprasījuma samazinājums tiek uh, tiek uh, mazināts, bet darba tirgus reformas pavisam noteikti nav pietiekams risinājums. Un šajā ziņā es pilnībā piekrītu tiem, kas saka, ka programma neizdosies, ja primārais pielāgošanās objekts uh, būs tieši algu samazināšana un IKP samazināšana. Tātad, ja pielāgošanas no, rezultātā Grieķija tikai kļūst nabadzīgāk. Es domāju, ka Grieķijai būtu jāpalielina ražīgums ar struktūrālajām reformām, kas, teiksim, palīdzētu vairot šo te ražīgumu Grieķijas ekonomikā. Programma sevi ietver dažāds pasākums, lai to īstenotu. Pirmkārt, nodrošināt uh, pakalpojuma tirgus liberalizāciju. Tas nodrošinās, ka algu pazeminājums, pazeminājumam seko zemākas cenas un tas atvieglos uh, ražošanas izaugsme. Tāpat ir jāsamazina birokrātija, jācīnās pret uh, korupciju. Produkt, uh, programma ir pilna ar dažādiem pasākumiem, lai veicinātu ražošanu un atjaunot izaugsmi. Varas iestādes ir uzņēmušās saistības veikt reformas visās šajās jomās, bet daudzās jomās, uh, izņemot nodarbinātības jomu, mm, joprojām ir milzum daudz darba, bet uh, es domāju, ka uh, arī no ieinteresēto puses varētu būt zinām pretestība pret dažādu pasākumu veikšanu. Tas ir par to, kā virzīt šo reformu uz priekšu, bet nav neviena tāda in, atsevišķa investīcija programma, kas, eh, ar ko varētu vienkārši iekustināt šos, šos izaugsmus pasākums, ir nepieciešams veltīt vairāk pūliņu. Pavisam īsi es gribētu komentēt eh, parādi ilgtspējas analīzi pateicoties tātad eh, šim te parādu samazinājumam no 160% uz 116%, tas joprojām ir eh, ļoti mm, augsts rādītājs. Nākamajā desmitgadē arī šis te parāda līmenis būs ļoti augsts. Un eh, runājot par struktūra reformas atdzīvināšanu, kas ir ļoti būtiska, mēs gribētu teikt, ka parādu uh, jomā joprojām ir tādi lejupslīdoši riski, un Grieķijai līdz ar to ir šī programma jāīsteno, lai iesvērstu situāciju par labu. Paldies! Paldies! Paldies par to, ka ievērojat arī sev atvēlto laiku. Tagad pāriesim pie jautājumu un atbilžu daļas. kā arī jūs dzirdējāt, mums nav pārāk daudz laika, tādēļ es būtu ļoti pateicīga, ja deputāti to ņemtu vērā. Tātad eh, vispirms došu vārdu četriem runātājiem. Un vispirmais runātājs būs Žan Pola Gosies kungs, lūdzu. Paldies! Jo daudzus gadus Grieķija aizņēmās ārkārtīgi daudz naudas un tādēļ parādi ir milzīgi un nespēja šos parādus valsts atmaksāt, um, tirgi kļūna nepieejami un tad nu, Grieķija ir nonākusi tādā situācijā, kāda tā šobrīd ir. Un pāris jautājumu katram runātājam. Asmucen kungam, kurš ir noslēdz līgumu, kas ir visai neparasts Es vēlētos, lai viņš pastāstītu, kā viņš novērtētu praktiski Grieķijas iespējas pārveidot sevi, lai tā ar laiku atkal kļūtu konkurētspējīga ar izaugsmu un spētu atmaksāt parādus. Un kas notiks, ja šī programma izgāzīsies un Grieķi nākamajās vēlēšanās nenodrošinās pietiekami lielu vairākumu tai politiskai uh, partijai, kas būtu ar mieru šīs programmas atbalstīt. Tomsen kungam jautājums, vai trojkai ir nepieciešamie līdzekļi un pilnvaras un prasmes, lai palīdzētu Grieķijai šajā uzdevumā, un kāds valdības līmenī ir sarunas, un kas tad ir šie kolēģiums uz vietas Grieķijā, un Renkungai kungam. Es neuzskatu, ka uh, šeit Eirozona tiek uh, apdrauzēta, bet tas ir cits jautājums. Un tīri personīgi vēlos jautāt, kādēļ viņa pārvaldītā nodaļa izmanto tik daudz spēka, lai apkarotu priešlikumu, kas ir divu dokumentu pakotnē. Kādēļ jūs nevarat nodrošināt juridisko aizsardzītām valstīm, kas ir nonākuši lielās grūtībās? Uh, lai būtu kāda sistēma tuvākajā laikā, kas ļautu mums apsteigt šādas nopietnas situācijas izveidošanos. Tādēļ es vēlētos, lai arī tirgi būtu pilnīgi pārliecināti par to, kāda būs situācija valstī. Tas ir jautājums par to, kā mēs varam palīdzēt valstīm atla atlapēt šādiem smagiem pārbaudījumiem. Paldies, priekšādātājs kundze. Kobels kungs. Nu, man šķiet, eh, šie trīs runātāji ir, ka ķīnieši saka, kas neredz jaunu, neredz, nedzird un nerunā neko sliktu. Mēs šeit runājam par pensiju, algu, sociālo pabalstu samazināšanu, inflāciju atbalsta tādēļ, ka ir pieauguši nodokļi, arī PVN, un šāds uzbrukums pirtspējai Grieķijai rezultāts ir tāds, ka iekšējais pieprasījums ir ievērojami samazinājies un bankrutē MVU. E un šī gada beigās recesija būs vairāk kā 22% no IKP, kas arī automātiski palielinās Grieķijas parādus. Ēna Asmusen Tomsena kungs, jūsu institūcija sagatavotie ziņojumi liek man domāt, ka trojkai ir šaubas par pašas priekšlikumu taisnīgumu. Un jūs tur runājat arī par recesijām, ka, recesiju, kas bija daudz smagāk nekā tika paredzēts. Komisija saka, ka iekšā devalvā, devalvācija noteikti izdarīsīs vēl smagāku situāciju īstermiņā. Komisija arī norāda, ka augu samazināšana neveicinās darba vietu veidošanos. Vai jūs piekrītat šādam paziņojumam, ja vēlties atgriezt Grieķiju uz īstā ceļa? Tad ir jāizno fiskāla konsolidācija un izaugsmes stimuli. Mēs ļoti labi izmantojam fiskālo konsolidāciju, bet ļoti vāji būt, tikpat būtisku elementu risinot proti jautājumu par izaugsmi. Vai jūs piekrītat Junker kunga teiktajam. Paldies! Tautas partijas vārdā Baka kungs lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Esmu sociālās komitejas mm, biedrs, esmu dzirdējis daudz par finansēm, par taupīšanu, taču nedzirdēju neko par nodarbinātību. Kopš sešu pasākumu pakotnes mēs esam mm, daudz strādājuši. Uh, Mēs nezinām, kas notiks nākamajā šīs eh, pakotnes īstenošanas posmā. Es vēlētos atkārtināt, ka šī reakcija bija novēlota. Tikai šī gada janvārī mēs sākām runāt par izaugsmi un nodarbinātību, un līdz ar to mēs esam zaudējuši arī uzticēšanos. Mēs tagad cenšamies uh, atgūt tirgu uzticēšanos, bet esam zaudējuši pilsoņu un tīpaši jauniešu uzticēšanos. Ir jāatcerās, ka daudzās valstīs eh, jauniešu bezdarbs ir mīņēmis milzīgus apmērus, un eh, tas tiešām ir neakceptējami. Situācija Grieķija ir ārkārtīgi slikta. Eiropas parlaments ir centies uzsākt daudzus pasākumus kopā ar komisiju, ir izteicis priekšlikumus par dažādiem projektiem, jaunatnē tika runāts par garantijām, kas ir jādod jauniešiem, tika runāts par to, ka jauniešiem ir jāiegūst darbs vai arī papildu izglītība. Komisija ir devusies uz astoņām dalībvalstīm, tā skaitā uz Grieķiju, un es gribēju uzdot jautājumu, kāda ir situācija ar šo ziņojumu. Uh, kādus pasākumus mēs varētu uzsākt īstermiņā, jo laika patiešām nav maz, eh, nav daudz. Kāda ir saikne ar lielākajām izaugsmes programmām, kā mēs varētu panākt eh, mērķus, kā mēs varētu panākt šos mērķus gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā attiecībā uz visu ekonomiku. Ja runa par jauniešiem, tad eh, Jāatcerās, ka pašlaik Grieķija piedzīvo arī ļoti lielus emigrācijas viļņus tieši jauniešu bezdarba dēļ. Paldies! Pēdējais runātājs šī jautājuma kārtā nodarbināsības komitejas vārdā Raptikungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsētāji! Un man um, prieks redzēt jūs, kungi, šajā komitē. Lūk, tas ir viens eiro. Tam ir divas puses. Vienā no pusēm ir skaidrs, otrā pusē ir cilvēks. No vienas puses ir taupība un samazinājumi, no otras puses mums ir nodarbinātība. Līdz šīm jūs nākt klājā ar priekšlikumiem, kas ir saistīti tikai ar samazinājumiem un taupības pasākumiem. Jūs neņemat vērā darbiniekus. Nodarbinātības ministrs uh, Grieķijai vakar sniedz jaunus skaļus. 4000 darbinieku nesaņem algas, jo viņi strādā MVU, kas uh, uz doto brīdi ir ļoti smagā situācijā. Un uh, darbspēka inspektori arī nāca klājā ar prognozēm 2012. gadam, un tur ir paredzēts, ka darba apstākļi pasliktināsies un pilnlaika nodarbinātība samazināsies par 20% un ir divkāršojies līgums skaits uz ierobežotu laiku. Un nodarbinātība, tīpaši jauniešu nodarbinātība, ir ļoti zema, un kādus uh, soļus jūs spērsiet, lai šo situāciju risinātu? Vēl viens jautājums. Jūs runājat par pacientu Un ko tad ārsts dara? Ārsts izmanto taupības pasākums, lai ārstētu šo pacientu. Vai jūs neuztraucaties par to, ka šie, šīs taupības tabletes tiek barots arī Portugālei un Spānijai un citiem pacientiem, un tiklīdz tās pārtraukt, tās lietot, tad situācija kļūst tikai sliktāka. Vai jūs varētu komentēt šo situāciju? Paldies! Tagad došu vārdu katram no trojas dalībniekam uz četrām minūtēm un vispirms, kā pirmais, Rēna kungs lūdzu. Jā, paldies par ļoti precīziem un būtiskiem jautājumiem. No sākuma atbildēšu uz Gozēskunga jautājumu, ka tas bija tie, paredzēts tieši man par 11. nodaļu vai par eh, saņēmējiem attiecībā uz eh, divpaku un ekonomisko pārvaldību. Tas, protams, ir saistīts ar privātās nozares iesaistīšanu un kā to organizēt. Jebkādā iespējamā uh, parāda restruktūrizācijas programmā. Es ļoti labi saprotu, kādēļ jūs uzdodat šādu jautājumu, proti ir jāaizsargā nodokļu maksātājs un jāmazina nodokļu eh, parādas sloks. Bet vēlos uzsvērt, ja būtu tik skaidra institucionāla sistēma ar privātā sektora nozari ar automātiskumu vai daļēji automātiskumu tiesību aktos, tad eh, mums nāktos saskarties ar ārkārtīgi nopietnu risku vai pat realitāti, ka notiek eh, šādas situācijas izplatīšanās no vienas valsts uz otru. To mēs redzējām jau 2010. gada oktobrī. Un tad, pateicot līgumam, eh, konkrēti instrumenti tika iekļauti Eh, programmā, ar kuru eh, dalību valsts reaģē uz krīzi. Mēs skatāmies uz Grieķiju kā uz ļoti īpašu gadījumu. Tas ļoti skaidri jau ir teikts no komisijas puses, kā arī no Eiropas padomas puses. Un eh, mēs tādēļ arī attiecīgi rīkojamies, jo Grieķija ir ļoti saudabīgs gadījums. Uh, Un šādā kontekstā mēs esam uzsākuši ļoti lielu parāda pārstruktūrizēšanas programmu, tātad parādi tiks samazināt par 53,5%, un līdz ar to parādu sloks eh, Grieķijai samazināsies par 100 miljardiem eiro, un tā ir lielākā parāda restruktūrizācija pasaules vēsturē un ievērojami samazina Grieķijas parādu slogu. Gebels kungs runāja par konsolidāciju un izaugsmas jautājumiem. Mēs uzskatām, ka konsolidācija eh, nemazina izaugsmu veicinošu pasākumu darbīgumu. Ir skaidrs, ka Grieķijā ir ļoti smaga konkurētspējas krīze, ir mazs ražīgums un lieli nelīdzsvari ārējā nozarei. Runājot par fiskālo krīzi, tur ir ļoti augsti fiskālie deficīti un milzīgs valsts parāds. Grieķijai ir jāvirzās uz priekšu, risinot šos abus jautājumus vienlaicīgi. Un tādēļ programma ir attiecīgi izveidota, ka mēs koncentrējamies gan uz fiskālo konsolidāciju, gan uz izaugsmēcinošiem pasākumiem lai atbalstītu Grieķiju un palīdzētais sasniegt ekonomikas izaugsmes mērķi, komisija pagājuši gadu izveidoja darba grupu, un uz doto brīdi mēs uh, paplašinām tās darbību. Mēs paļaujamies uz Eirozonas dalību valstu ekspertīzi, tāpat uz uh, SVF un SAU un citām starptautiskām institūcijām un galvenie mērķi ir apkarot nodokļu nemaksāšanu, kas ir nepieciešams ne tikai tādēļ, lai iegūtu ieņēmumus no nodokļiem, bet arī, lai uzlabotu programmas sociālo uh, taisnīgumu elementu. Un arī runājot par valsts administrācijas reformu, ir tā ļoti nepieciešama, ja ir jāmazina birokrātiskās procedūras un jāpilnveido uzņēmē darbības vide, lai tā būtu labvēlīgāka izaugsmēji un konkurētspējai. Jo, lūk, tas eh, bija viens no galvenajiem jautājumiem saistībā ar Grieķijas izaugsmu un tās iespējām nākotnē. Paldies eh, nākamajam runātājiem, Amsen kungam vārds. The... Lielas paldies! Lielas paldies par uzdotajiem jautājumiem! Gozes kungs jautāja, kā Grieķija var nodrošināt atkal izaugsmi? Un vai tas vispār ir iespējams? Mēs gribētu teikt, ka jā, pastāv iespējas, ka šī programma izdosies. Vai mēs varam droši teikt, ka šī programma izdosies? Nē, šādas drošības nav. Šī programma darbosies tad, kad, ja tā tiks īstenota simtprocentīgi eh, programmēšanas perioda laikā. Tas būs iespējams tikai tad, ja par šo programmu atbildību uzņemsies visi Grieķijas politiķi. Šķiet, ka tā ir viena no lielākajām atšķirībām, ko mēs redzam, ja salīdzinām Grieķijas gadījumu ar Portugālu un Īriju. Tātad ir vajadzīgs politiskais atbalsts reformu veikšanai, un tāds bija šajās divās manas pieminētajās valstīs. Tātad šī programma izdosies un, uh, ja, ja būs uh, šie visi priekšnosacījumi. 2013. gads būtu sākuma posms un pie produktīviem izaugsmas radītājiem Grieķija var atgriezties 2014. gadā. Jūs uzdevāt jautājumu, kas notiks, ja šī programma izgāzīsies. Es domāju, ka jau agrīnākajā programmas posmā vajadzētu darīt visu iespējamo, lai izdodas šis plāns A. Nevajadzētu uzreiz pievērsties pie B, C vai D plāniem. Programmā mēs redzam, kā veidojas pieprasījums Grieķijā. Pirmajos gados mēs redzējām, ka ir tāds kā ka Mm, pozitīva iznākuma rādītājs, tas nozīmē, ka vairāk eh, mm, mēs paļaujamies uz patēriņu, bet eh, turpmākajos posmos ir vairāk jādomā par eksportu, par tādu izaugsmu, kas nāktu no eksporta. Žanklots Junkers ir teicis, ka ir vajadzīga fiskālā konsolidācija un arī stimuli no izaugsmes. Uh, Nu, kā gan es varētu nepiekrist Junkera kungam? Esmu pārliecināts, ka arī Junkera kungs eh, zina to, ka šī programma jau sākumos balstījās uz diviem pīlāriem, proti uz fiskālo konsolidāciju un uz konkurētspējas palielināšanu. Tieši šādā veidā tad arī varēs radīt izaugsmi un nodarbinātību. Trešais un ceturtais jautājums galvenokārt attiecās uz darba tirgu. Un īstermiņa pasākumiem. Attiecībā uz izaugsmes projekcijām, es domāju, ka programmai izdotos stabilizēt situāciju darba tirgu 2013. gadā un bezdarbs varētu sākt samazināties sākot no 2014. gadā. Es domāju, ka mums vajadzētu atbildēt godīgi, šī vajadzīgā fiskālā konsolidācija īstermiņā noteikti negatīvi ietekmēs izaugsmi. Mēs to redzam, tam ir piemēri dažādās eh, programmās visā pasaulē, bet kāda gan ir alternatīva, ja šī parāda situācija ir neilgspējīga, tā domā gan investori, gan tirgi, tad šāda konsolidācija ir nepieciešama, pretējā gadījumā nekāda neviens tirgus dalībnieks un neviens um, investors jums vairs neuzticēsies un nekāda izaugsme nebūs ie, iespējama. Tātad īstermiņā ir vajadzīga konsolidācija, bet vidējā termiņā šīs reformas noteikti atmaksāsies. Paldies, Pauls Tomsons. Paldies, priekšādātāji. Par trojkas darbību es vēlētos teikt, ka trojka tiekās ar uh, Mm, politiķiem finanšu ministrijā, Grieķijas bankā un arī daudzās citās ministrijās, bet galvenokārt trojka eh, darbojas ar tehniskiem, sadarbojas ar tehniskiem ekspertiem. Nepaiet neviena nedēļa, kad Grieķijā nebūtu mūsu tehnisko ekspertu. Mēs tiešām sadarbojamies ar uh, lieliem speciālistiem, domājam par institūciju stiprināšanu ko mēs būtu varējuši paveikt labāk. Es domāju, ka mēs visi trojkā saprotam to, ka uh, Grieķijas administratīvā kapacitāte īstenot šīs reformas ir mazāka nekā mēs cerējām. Šī kapacitāte ir jāveido, lai mēs varētu pievērsties programmām un uh, lai nebūtu jānodarbojas ar to, kas pašlaik nav tas svarīgākais. Protams, mēs saprotam, ka Grieķija piedzīvo ļoti grūtu procesu sociālā ziņā, taču, ja mēs skatāmies to no šīs perspektīvas, tad ir jāatcerās, ka tas notiek neskatoties uz to, ka Grieķija no Eiropas partneriem, no dalībvalstīm, no ECB, no mm, SVF saņem ļoti daudz Šie apmēri ir patiešām ārkārtīgi lieli salīdzinot ar normāliem apstākļiem, un neskatoties uz to, Grieķijai tomēr ir jāveic šie smagie pielāgošanas pasākumi. Šie pasākumi ir ļoti smagi, un tieši tās ir Grieķijas lielākās problēmas. Grieķijai ir jā, jāpanāk daudz mazāks deficīts, tas ir jādara ļoti ātri, uh, un ir jāīsteno šīs reformas, kas ļautu atjaunot ekonomisko izaugsmi. Tika runāts par minimālo algu un par uh, jauniešu bezdarbu. Minimālā alga pieauga par 60% starp 2000 un 2009 gadu, kamēr Eirozonā šis pieaugums nebija tik liels. times or more higher than, than uh, uh, uh, Balkan peers in Romania and, and, and, and, and Šie apmēri bija 50% lielāki nekā Portugālē un daudz lielāki nekā citās valstīs. Ir jāatcerās arī par uzņēmumu uh, ražošanas kapacitāti. Ir jāļauj, lai šajos uzņēmumos varētu strādāt vairāk jauniešu. Pašlaik uh, jauniešu nodarbinātība ir patiešām ļoti sliktā līmenī. Es jau minēju, ka šī programma nestrādā tikai pie algu samazināšanas. Šī programma pārēdz daudz produktīvāku resursu izmantošanu, resursu pārdalīšanu, lai Grieķija varētu panākt pārējo Eiropu. Programmā ir ļoti daudz šāda veida pasākumu. Es gribētu jūs aicināt tos izlasīt Un, ja jums šķiet, ka kāda joma nav apskatīta, ka par kādu jomu vēl vajadzētu kaut ko šeit iekļaut, tad es gribētu aicināt jūs to darīt. Esam nokļuvuši pie otrās jautājumu kārtas. Un atvēlēsim tagad katram runātājam vienu minūti. Sāksim ar ekonomisko lietu komiteju Aldes grupu. Sīvakakis kungs, lūdzu. Lielas paldies Asmusen un Tomsena kungam. Viņi runāja par valdības pasākumiem, viņi runāja par pielāgošanos, kas ir veikta, un liela daļa no šiem pasākumiem ir jāveic arī privātajā sektorā. Mēs redzam, ka ir ieviesti jauni nodokļi, mēs cenšamies vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, bet, protams, šie rezultāti nav pietiekami labi. Uh, Ir eh, jāatcerās, ka uh, cilvēki uh, arī pensionējas ļoti agri, un ar vien tiek arī pieņemti jauni cilvēki valsts sektorā. Privātā sektorā sloga sadalīšana valsts obligāciju nenomaksa 2% no IKP apmērā milzīgais bezdarbs, kādā veidā mēs nodrošināsim darba vietas eh, šiem tūkstošiem cilvēku, ja netiks nodrošinātas eh, īpašas investīcijas, ir vajadzīgs kāds īpašs maršala plāns. Abas puses vienotru apvaino tiek eh, runāts, piemēram, par tūkstošiem darbinieku, kas ir pieņemti Grieķijas pastā pavisam nesen. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Džīnai Lambertē no Zaļajiem. Viņa izteiksies nodarbinātības komitejas vārdā. Liels paldies, eh, priekšēdētāji! Jūs runājāt par kapacitātes stiprināšanu. Mēs uztraucamies par Eiropas Savienības fondiem, kas ir pieejami Grieķijai. Attīstības jomā mēs nezinām, vai šie fondi ir pietiekami uh, labi izmantoti, vai šī absorpcijas kapacitāte ir pietiekami augsta. Uh, Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Mēs runājam daudz par izaugsmi, par darba vietām. Kā mēs varētu nodrošināt, lai šī izaugsme nāktu kopā ar daudzām darba vietām, jo galu galā var būt arī tāda izaugsme, kas nemaz nesaistās ar uh, pieaugumu nodarbinātībā. Kurš par to ir atbildīgs? Kā mēs varētu nodrošināt šo attīstību nodar nodarbinātas nodarbinātības jomā. Tāpat arī mums ir jāvēršas, piemēram, pret um, importēto degvielu. Ir jādomā arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas privātajā sektorā. Daudzās mūsu dalību valstīs ir problēmas ar visu nodokļu nomaksu. Kā mēs varētu uzlabot šī situāciju? Lielas paldies tagad eh, konservatīvo grupas vārdā nākamā runātāja. Es gribētu atgriezties pie um, pēdējās līdzekļu piešķiršanas Grieķijai, kad uh, šķiet bija runa par 50 miljardiem eiro, kas programmā bija paredzēti tam, lai bankas tiktu galā ar recesiju un ar valsts parāda pārstruktūrēšanu. Ir jāatcerās, ka um, reāla ekonomika ir pati nozīmīgākā turpmākas izaugsmas nodrošināšanai, un mazie un vidēji uzņēmumi īstermiņā varētu nodrošināt izaugsmi, bet tie arī ir visatkarīgākie no um, banku aizdevēju funkcijām. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, kādi pasākumi tiek ieviesti, lai Grieķijā uh, bankas eh, turpinātu dot aizdevumus maziem uzņēmumiem, arī tad, kad eh, banku bilances ir pilnībā jāpārveido. Lielas paldies, teikt vairs Nadjai Hiršai. Um, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājām par eh, jauniešu bezdarbu, tā ir milzīga problēma Grieķijā, apmēram 50% bezdarbnieku, tā ir vesela paudze kura nevar iegūt izglītību, pēc tam arī nevar iegūt darbu, un tādējādi šī attīstība tiek grauta 10-15 turpmākos gadus. Mums vajadzētu ķerties klāt šīs problēmas risināšanai, jo um, pretējā gadījumā šī problēma ievilksies uz vēl vairāk gadiem. Iepriekšējā runātāja jau pieminēja mazos un vidējos uzņēmumus. Arī tiem ir vajadzīgs atbalsts, it īpaši Eiropas līmenī, Eiropas līmenī ir daudz fondu, kas varētu nodrošināt palīdzību, bet, protams, ir vajadzīgs arī līdzfinansējums. Vai jūs šeit saskatāt kādas iespējas eh, ķerties klāt šī jautājuma risināšanai? Mēs taču nevaram uh, dzīvot tā, lai Grieķijā būtu zudusī paudze. Eh, Paldies, un pēdējais runātājs no Alda grupas, es atvainos no Zaļo grupas, Ekon komitejas pārstāvis Lamberts kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Kas notika ekon vakardienā? Pie mums bija mm, Eiropas ekonomikas un sadarbības organizācijas priekšnieks, un viņš teica, ka tas, ka pirms diviem gadiem, eh, tas, ka neviens ne, neatzina, ka Grieķija ir bankrotējusi un ka netika pārstrukturizēts uh, parāds, tas ir lielākais grēks, Grieķu trojkas grēks un um, Eiropas um, Savienības varas iestāžu lielākais grēks attiecībā pret Grieķiju. Un šobrīd mēs atrodamies atkal uz tā paša ceļa, mēs noliedzam realitāti. Un, Asmusen kungs, jūs jau sacījāt, ka jūs. Mm, jūs gan toreiz nebijāt uh, vadībā, bet uh, arī toreiz uh, ECB piedalījās e, šajā te noliekumā. Tomsen kungs, man liekas, ka jūs e, maldāties savos izteikumos. Ir liels potenciāls turpmākai lejupslīdēji, un mans jautājums ir, e, ko jūs iekļāvāt savā programmā, lai nodrošinātos uh, no tādiem negaidītiem notikumu pavērsieniem un kāda ir jūsu rezerves plāna gadījumā, ja programma neizdosies. Es piekrītu Asmusen kungam, ka mums vajadzētu padomāt par alternatīviem pasākumiem, bet tā kā jūsu rezultātu prognozējumības ziņā, prognožu ziņā nav bijusi um, neko laba, tad mēs jums diezko neusticamies. Paldies! Un tagad varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem pieciem jautājumiem. Vispirms vārds Rēna kungam. Paldies, es gribētu sākt ar jautājumu, kur uzdeva Svinbērns kundze attiecībā uz banku rekapitalizācijām, pēc tam es atgriezīšos pie citiem jautājumiem. Finanšu stabilitāte vienmēr ir bijusi galvenā prioritāte programmā. Tikai finanšu stabilitātes apstākļos bankas var izpildīt savas eh, saistības uh, reālajā ekonomikā nodrošināt kredītus, ir tīpaši kreditēt maisaimniecības un mazos vidējos uzņēmumus. Kopš programmas darbības sākuma ārkārtas pasākumi, kurus uh, pieņēma Eiropas centrālā banka, ir nodrošinājuši to, ka Grieķijas banku sistēma, sistēmai ir pietiekami liela likviditāte un uh, pirmajā programmā apmēram 10 miljārdi eiro lieli resursi bija atvēlēti banku rekapitalizācijai, un tagad šīs apjoms ir palielināts līdz 50 miljārdiem eiro, tātad pašreizējā programmā. Mūsu skatījumā ar to pietiks, lai nodrošinātu, ka bankas ir pietiekami labi kapitalizētas un tās spējas pārvarēt recesiju un uh, palielināt arī privātā sektora iesaist problēmu risināšanā. Turklāt, balstoties uz eh, struktūru fondiem, ir eh, izveidots jauns garantija forms, eh, fo, fonds maziem un vidējiem uzņēmumiem, un šis rīks palīdzēs maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir smagi cietuši krīzē, lai viņi varētu viegl, vieglāk piekļūt kredītiem, un tas tādējādi neradīs papildus atbildību uz Grieķijas valsts plēciem. Līdz 2015. gadam kredīta apjoms, kas tiks, kas tiks piešķirts MVU, būs apmēram 4,3 miljārda eiro apjomā. Runājot par līdzfinansējumu un struktūru fondiem, es gribētu jūs informēt par komisāru Hāna iniciatīvu. 181 prioritārs projekts ir um, izdalīts, kas tiks finansēts no struktūra fondiem, un uh, tika izlemts, ka kopumā šiem projektiem tiks atvēlēt 10 miljārdi eiro. Mērķis ir uh, stimulēt struktūra fondu programmu īstenošanu un atbalstot, šādu, atbalstot tādas programmas, kas uh, ļoti lielā mērā veicina izaugsmas potenciālu un nodarbinātību. Tur ir dažādas jomas, piemēram, transports, enerģētika, vide, tāpat arī turisms un, so, un, un tāpat arī dažādi sociālie projekti ir ietverti. Tie nav jauni projekti, un tas palīdz, jo plānošanas darbi jau ir diezgan tālu, un uh, vienkārši tiek gaidīts, ka šos projekts varēs sākt īstenot. Un pat ja šie projekti attiec tikai uz vairāk nekā pusi no pieejamā finansējuma. Grieķijas varas iestādes ļoti cieši seko līdz, kā šie projekti tiek uh, virzīti uz priekšu ar komisijas dienas palīdzību, un mēs esam izveidojuši īpašu uzraudzības sistēmu, uh, Pirmais uzraudzības ziņojums šobrīd jau tiek pabeigts, un tātad to sastāda Grieķijas varas iestādes, un drīzumā tas būs arī jūsu rīcībā. Ir norādes, ka šīs stimuls ļoti labi darbojas, un tas kalpo savam mērķim, un e, tiek koncentrēta gan prāta, gan pūliņi uz to, lai e, veicinātu izaugsmu un nodarbinātību Grieķijā. Paldies! Paldies. Asmusen kungam četras minūtes lūdzu. Paldies. Pirmkārt atbildēšu uz jautājumu par nodarbinātību valsts sektorā. Ir skaidrs, ka pirmās programmas darbības laikā nodarbinātības samazināšana valsts sektorā eh, tomēr neizdevās tik lielā apjomā, kā bija paredzēts pirmajā programmā, un tagad otrajā programmā mēs cenšamies atkal šo procesu virzīt. Nu, protams, samazinājumiem jābūt arī valsts sektorā, tas ir vitāli svarīgi. Salīdzinoši ar Eiropas citām valstīm Grieķijā, valsts sektora izmēri ir ļoti lieli. Jūs jautājat par priekšvēlēšanu. No Eh, situāciju un jaunu darbinieku pieņemšanu. Manā rīcībā nav šādas informācijas, tāpēc es nevarēšu to komentēt. Jūs aicinat izveidot tādu kā maršalu plānu. Es eh, pilnībā atbalstu ideju, ka ir nepieciešams palielināt investīcijas, bet es neiestātos par eh, kaut kādām papildus valsts investīcijām, jo uh, Kā es jau teicu, Grieķijā nav tam līdzekļu, Grieķijā ir ļoti maz naudas, tā ir zaudējusi pie tirgumu un tā pilnībā atkarīga no finansējumu, kas nāk no starptautiskā valūtas fonda un dalī, citām dalību valstīm. Līdz ar to, ja ir kaut kāds jauns investīcijas, tad ir vajadzīga lielāka nauda no partneriem vai no starptautiskā valūtas fonda. Līdz ar to man šķiet, ka tas nav reāli panākams šobrīd. Runājot par Eiropas Savienības fondiem, komisārkungs jau par to runāja. Jautājums ir, jā, ir jāraugās, lai struktūrālās reformas nestu sev līdz arī jaunas darba vietas. Programmā ir vairāk piemēri struktūrālajām reformām, kas paredz arī jaunu darba vietu radīšanu un uh, jaunu investīciju projektus. Uh, jā, kas arī atvieglotu eksportētāju darbu, un tāpat, tās, tāpat ir arī jauni tirgi, tādas e, reformas paredzētas, kas palīdzētu atrast jaunus tirgus. Runājot par banku rekapitalizāciju, tas ir priekšnosacījums, lai reālajā ekonomikā ieplūst jauni kredīti, tīpaši tas attiecas uz MBU. Tas ir viens no steidzamākajiem pasākumiem otrajā programmā. Grieķijas banka, kas eh, uzrauga Grieķijas banku nozari, līdz marta beigām identificēs vai paziņos, kuras bankas ir uzticams un dzīvotspējīgas un kuras nē. Tās, kas tiek uzskatīts par dzīvotspējīgām, tiks nekavējoties rekapitalizētas pirmkārt eh, ar privātā tirgus starpniecība, ja, ne, ja tas nebūs iespējams, tad par programmas līdzekļiem uh, pirmās mm, izmaksu kārtas ietvaros, un tādējādi tiks nodrošināts tas, ka bankas ir labi kapitalizētas, tās varēs izpildīt savus saistības um, nu, un piešķirt kredītus reālajai ekonomikai un ka tās joprojām spēs piedalīties monetārās finansēšanas operācijās um, ECB. Tā kā tā ir tāda ļoti steidzama programma, lai nauda būtu pieejama jau pirmajā mm, maksājumu um, kārtā un nu, tātad otrais maksājums tiks piešķirts vēlāk. Un te ir atkal runa par apmēram 25 miljardiem eiro banku rekapitalizācijai un banku rezolūcijai. Un tam būtu jānotiek vēlākais līdz septembra beigām. Tas, tas ir um, viens no tiem aspektiem, kur ir ļoti ātra rīcība nepieciešama. Kāds ir paredzēts jaunajā programmā? Lamberts kungs Mm, teica, ka realitāte tiek noliekta. Es neesmu pārliecināts. Es teicu, un arī citi šeit ir teikuši, ka šeit ir programmai pastāv ļoti liels risks, ka tā netiks izpildīta. Ja mēs komentējam citas programmas, kas ir īstenots Eiropā, Latviņamerikā, Āzijā, tad eh, šāda veida paziņojumi, kādu es izteicu, ir ļoti reti. Un tāpēc, jā, tik tiešām šī programma ir riskanta, pastāv risks, ka varētu būt kļūmes un tā varētu netikt izpildīta, bet tā ir ilgtspējīga. 2020. gadā, ja programma tiks pilnībā izpildīta, tad rezultāti būs labi, un tāpēc es neredzu, es neteiktu, ka mums trūkst reāli, reāli skatījuma. Ja runājot par pārstrukturizāciju, te mēs pamatā uh, balstījāmies uz bažām, ka e, šī, šis efekts varētu pāriet uz citām Eirozonas valstīm. Un es domāju, ka tomēr krīze tika vairāk vai mazāk e, apturēta un e, paldies, Tomsenkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Viens īsts papildinājums tam, ko mans kolēģis tikko sacīja par um, baņķieriem un kreditoriem un MVU. Viena no lietām, kas eh, programmā šobrīd ir kā jaunievedums, ir tas, ka Grieķijas banka ir um, mudinājusi starptautiskos ekspertus paraudzīties tātad uz kredītu dokumentāciju visos uzņēmumos. Bankas bankām bija tā tendence virzīt eh, šos te kredītus, eh, pārkreditēties, pat ja tiek uz tādiem uzņēmiem, kas, kas varbūt tāpat nebija maksāts vajag, bet ja mēs tagad paraugamies uz šo te kredītu dokumentāciju, tad situācija ir mainījusies. Tā kā nākotnē Mēs mudināsim bankas uzlabot savu darbību un varbūt programmā tā ir tā labākā iezīme, tātad ieviest kaut kāds regulatoros pasākums, lai garantētu, ka ja kredīts tiek pagarināts uzņēmumam, kas eh, varbūt eh, nedarbojas tik veiksmīgi, tad ir eh, atkal jānoliek kaut kāds garantiju kapitāls. Es domāju, ka tādi spēcīgi regulatorie pasākumi, kas ir iestrādāti šajā programmā, uh, palīdzēs mums arī uzlabot situāciju attiecībā uz kredītiem MVU. Jautājums par, um, par rezerves plāniem. Es mudinu jūs papētīt mūsu ziņojumu, tur ir ļoti garš pielikums, kā es teicu, mums te nav pārāk liels manevrēšanas iespējas, un varbūt tas vēl ir pārāk uh, vai teikts. Jūs redzēsiet, tur kas tur ir rakstīts par struktūra izmaiņām un reformām. Jo jebkas, kas netiks izpildīts, padarīs šo parādu par neilgspējīgu ļoti ātri. Kas notiks, ja Grieķija darīs visu, kas ir tās spēkos, bet uh, pretvērš būs pārāk stiprs un būs nepieciešams ilgāks laiks, lai situāciju vērstu par labu. Eiropas līderi ir norādījuši, ka viņi turpinās atbalstīt Grieķiju, cik vien ilgi būs nepieciešams, lai um, atgūtu viņus šajā tirgu, cik vien ilgi būs nepieciešams Grieķijai, lai um, attiektos. Tā ir tā galvenā garantija. Tas nozīmē, kamēr vien Grieķija darīs to, kas tā ir jādara, Eiropa to atbalstīs. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, jo šobrīd um, bumba atrodas Grieķijas lauciņā. Paldies! Oh, yes. Sorry, we're all getting tired. Jā, paldies. Nu, mēs jau visi esam mazliet noguruši. Tagad uzsāksim trešo jautājumu kārtu. Katram runātājam viena minūte. Un arī paneļa dalībniekiem būs trīs minūtes, tikai atbildēm. Pirmais jautājums. Eh, no Truntis kungs, viņam ir divi jautājumi, tā kā viņam būs divas minūtes. Niklas, lūdzu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Kirija Ren. Paldies, priekšētāji Renkungs. Man ir tāda ļoti slāna fotografija paņemt līdzi. Tur esat redzams jūs, un šī fotografija ir kļūst ļoti slavena Grieķijā. Jums bija visāds diagrams un tabuls, un jūs teicāt, ka balstoties uz šo programmu 2011. gadā recesija apstāsies un 2012. gadā būs 1,2% izaugsme. Un tādēļ es arī izlēmu parādīt jums šo attēlu. Protams, izaugsmas vietā tagad mums ir recesija, kas tagad ir sasniegusi 7%. Tūkstiešiem mazu uzņēmē, uzņēmumu ir bankrutējuši, vairāk kā 20% cilvēki ir bez darba, tūkstošiem cilvēku dzīvo nabadzībā bez mājokļa, un, protams, ļoti daudz cilvēku ir neapmierināti. Jūs esat pilnībā izgāzies. Neviens no jūsu pasākumiem nav nostrādājis. Un, ja pastamies uz Portugālu un citām valstīm, varbūt tur kaut kas ir noticis, bet Grieķijā tas viss ir izgāzies. Un tad skatāmies uz jauno memorandu, un tad tur ir 12 miljārdu samazinājumi. Tas nozīmē, ka būs jāgriež pensijas, jāatlaiž valsts sektorā strādājošie. Un līdz ar to vairāk, vien vairāk naudas tiks izņemta no Grieķijas ekonomikas. Un turpināsies šis cikls, kur mēs aizņemamies un aizņemamies un nevaram izkļūt no šī aburtā loka. Un man, mans jautājums ir tāds, ko visi grieķi vēlētos jums uzdot. Mūsu algas samazināja par 22%. Jūs nu pat esat atcēluši kolektīvo spāru un iespēju Un arī komisijas ziņojumā ir rakstīts, ka jūs samazinat Grieķijas cenas ar citām, uh, algas ar citu valstu algām, piemēram, Bulgārijā un Rumānijā. Bet kas tas par salīdzinājumu? Pirm, kurš pirmkursnieks uh, varētu teikt, ka jums uh, rīkojaties nepareizi? Vai jūs varat nodrošināt mums, ka trojkas mērķis uh, vismaz tā kā Grieķijas iedzīvotājs skatās, ir samazināt algas Grieķijā līdz Rumānijas un Bulgārijas līmenim, kas ir 150 eiro mēnesī. Vai varat apsolīt, ka neradīsiet Grieķijā tādus apstākļus, kādi ir novērojami Dienvidu Austrumu Āzijā? Paldies! Ikisavela. Lūdzu, nākamais runātāji. Paldies, priekšsētājs kundze. Par kādu Grieķijas konkurētspēju mēs runājam? Pagājušos divus gadus mēs esam dzirdējuši dažādus paziņojumus, kas ir pielīdzinām pat raudiem un šantāžai. Un to ir teikuši cilvēki, kas strādā komisijā. Viņi pat ir teikuši, ka Grieķijai būs jāstājas ārā no Eirozonas, un visi šie paziņojumi ir nākuši par ļaunu Grieķijas uh, uzticamībai. Tas pasliktina mūsu situāciju, kurš gan ie, ieguldīs līdzekļus valstī, kuru iespējams uh, izstums no Eirozonas. Arī padoms pārstāvi uh, ir iznīcinājuši to drošības sajūtu, kas bija Grieķijas iedzīvotājiem. Un eh, tad rezultāts būs vēlēšanās, un arī Šopaskungs un Merkels kundze uh, ir teikuši, ka šāds scenārijs, ka Grieķija izstātos no Eirozonas, nekad nebija apspriests, bet vai jūs varētu mums pateikt, vai tas ir reāls scenārijs, vai tas tomēr nav reāls? Paldies, pēdējais jautājums no nu, ekon komitejas Džefrīs eh, Blūms lūdzu. Jā, patiešām ir finanšu krīze, ko paši esam sev sarūpējuši desmit gadus. Mēs esam veikuši šo neveiksmīgo valūtas eksperimentu, un eh, kuru varētu paredzējis jebkurš skolnieks. Un šī krīze ir smagākā kopš 20, 30 gadiem banku sistēma ir izgāzusies, kur mēs atbalstam tikai komerc bankas, kas atbalsta savus darbību ar nodokļu maksātāju naudu. Mēs redzam, ka cilvēki izdara pašnāvību, pārtiek pamesti bērni, un šī situācija ir smaga ne tikai Grieķijā, bet arī pārējā Eiropā, un situācija paliks tikai sliktāka. Es nevaru pieņemt to, ka Grieķija ir unikāls gadījums. Grieķija ir tikai problēma šogad, vai nav SVF pienākums tagad atzīt, ka sistēma ir iz, izgāzusies un jāpārstāj šāda sistēma, kad valsts nevar izmantot savu valdību un savus ievēlētas demokrātiskas pārstāvjus. Labi, tagad būs iespēja atbildēt trojkas dalībniekiem Rēnkungs kā pirmais. Paldies. Vispirms par Transkunga jautājumu par izaugsmes prognozēm. Taisnība izaugsmes prognozes, ko sagatavoja Trojka 2010. gadā, maijā, bija pārāk optimistiskas. Un tas bija vairāku faktoru dēļ. Viens no tiem bija diskusiju par privātās nozars iesaisti ļoti kritiskā brīdī, kas eh, palēnā ekonomisko nenoteiktību. Un eh, arī par eh, risku patērētāju un investoru puses 2010. gadā. Un to pasliktināja vēl tas, ka trūka vienprātības par konkrētām reformām, kas bija iekļauts pirmajā programmā. Un, protams, arī politiskā nenoteiktība eh, spēlēja savu lomu šajā situācijā. Tā rezultātā netika panākts nepieciešamais progress vairākos uh, izaugsmēcinošos pasākumos, ko vēl vairāk pasliktināja vājā administratīvā veiktspēja šo reformu īstenošanā. Uh, Tādēļ, kā arī teicu, ievad vārdos ir divi ahilēji papēži, tad vienkārt trūks politiskās vienotības, un šo problēmu spēs atrisināt tikai Grieķijas iedzīvotāji un Grieķijas sabiedrība, jo šī savienība ir nepieciešama, lai īstenot tik smagu eh, ekonomisko reformu programmu un otrkārt ir eh, jārunā par vājo Grieķijas administratīvo veiktspēju, ko mēs arī šobrīd risinām ar šo darba grupu, kas ir izveidota, lai atbalstītu Grieķiju šā, šo mērķu sasniegšanai. Tālāk par algām, kas ir saistīts arī ar konkurētspēju. Reformas pirmās programmas ietvaros palīdzēja uzlabot konkurētspēju vismaz zināmā līmenī, bet joprojām atšķirības konkurētspējā ir ļoti ievērojamas, arī runājot par darbspēja izmaksām. Šo atšķirību novēršana, vienlaiks paliekot eirozonā, nozīmē, ka būs vajadzīga vēl papildus devalvācija Grieķijā, un tas ir iekļauts arī otrajā programmā. Līdz šim ir panākt vienošanās par pielāgošanu algām privātajā nozarē un uh, algu noteikšanas procedūru grozījumiem, to starp arī runājot par kopīgiem nolīgumiem un algu strīdu risināšanas metodēm. Un tā ir daļa no stratēģijas, lai uh, pātrinātu iekšējo devalvāciju. Bet uh, darba spēka izmaksu samazināšana nebūtu vienīgais, ar ko panākt darba vietu izveidošanos, nepieciešamas visaptarošas eh, reformas eh, tirgu, lai veicinātu iekšējo konkurētspēju un ražīgumu, un tā arī ir daļa no otrajā programmā. Tāpat kā man kolēģi Asmusen un Tomsenkungs jau teica, otrajā programmai ir ļoti ievērojami īstenošanas riski, Tos vislabāk varētu mazināt, stiprinot politisko vienotību Grieķijā, kā arī uzlabojot valsts administrīvo veiktspēju. Tas ir pienākums Grieķijai reformēt uh, savas sistēmas, lai tā varētu arī turpmāk būt Eirozonām. Paldies, un tagad došu vārdu uh, Asmusen kungam. Jā, es varu izteikties lakoniski, jo pilnībā varu piekrist tam, ko nu pat teica Oli Rēna kungs. Pirmā programma neno, nesasniedza m, mm, paredzētos mērķus galvenokārt tādēļ, ka e, tā tika neveiksmīgi īstenota. Ne jau pielāgošanās programma rada IKP samazinājumu tas vienkārši atspoguļo, cik smagi ir šie makroekonomiskie nelīdzsvari, kas ir veidojušies daudzu gadu laikā Grieķijā, un tos tagad nevar tik vienkārši pāris mēnešu laikā atrisināt. Tāda pirmās programmas mērķi netika sasniegti, bet galvenokārt tas tādēļ, ka bija e, neveiksmīga īstenošana. Vēlos teikt pilnīgi skaidri, pat ja mēs neesam viensprātis par visu, situācija Grieķijā ir unikāla. Mēs negatavojamies atkārtot tieši tādu pašu uh, dokum, uh, programmu. Tas bija ļoti unikāls gadījums, ko mēs negatavojamies atkārtot. Un vēl bija jautājums, kas ļoti interesē arī ECB par to, ka Grieķija varētu izstāties no eirozonas. Ievadvārdos jau teicu, ka mūsu mērķis ir katrā ziņā paturēt er, eirozonā Grieķiju, šāds ir mērķis, bet tas lielā mērā ir atkarīgs no Grieķijas varas iestādēm un sabiedrības. Un ir tikai viens veids, kā to panākt, tā tālāka iekšējā devalvācija, un tas ir lielā mērā saistīts ar algu izmaksām. Tas ir vienīgais veids, proti darba tirgus reformu palīdzību un citu reformu palīdzību uh, jau Tomsenkungs par to runāja, tad ne tikai par darba spēku izrunā mēs runājam, bet ir nepieciešama iekšā devalvācija, lai atgūtu konkurētspēju eirozonā. Tāds ir pilnīgi skaidrs nospaust, nosprausts mērķis. Un tādēļ mēs arī te sakam, ka mēs vēlamies kādu risinājumu eirozonas ietvaros, jo ja valsts izstājas no eirozonas, tas radītu neaprēķināmus riskus eirozonas finanšu stabilitātei un mans ieteikums būtu eh, rīkoties ārkārtīgi piesardzīgi, nerunāt eh, tik eh, vienkārši par šādiem jautājumiem. Arī tad, kad mēs runājam par kādiem plānotiem kredītsaistību neizpildus noteikumiem, bet jebkurā gadījumā šāda procedūra būtu ārkārtīgi haotiski veikta, un tādēļ mēs vēlamies, lai finanšu stabilitāte Eirozonā nodrošinātu, mums Eirozonā ir nepieciešams paturēt arī Grieķiju. Paldies un paldies jums par piedalīšanos, jo es zinu, ka jums ir jāskarien uz uh, transportu. Un tagad došu vārdu Tomsen kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Grieķu programma. Tās uh, galvenais uzdevums ir modernizēt ekonomiku. Te ir runa par tādām padziļinātām struktūrālām reformām. Uh, Neesmu ticies ar nevienu politiķu, politiķi Grieķijā, kas uzskatītu, ka aiziešana no Eirozonas ļaus apiet šīs reformas un viss līdz ar to atrisināsies. Grieķijai ir jāspēj būt konkurētspējīgai globālajā ekonomikā. Par jautājumu, kāpēc IKP turpina pazemināties, neskatoties uz sākotnējām cerībām. Jurgam ir taisnība. Tas nav saistīts ar programmas pasākumiem. Te ir runa par to, ka pasākumi netika īstenoti no struktūrālās puses. Grieķija ir daudz paveikusi fiskālajā ziņā, bet, diemžēl, struktūrālās reformas nav īstenotas. Līdz ar to šīs reformas tagad ir eh, pieņēmušas kritiskos apmērus un ir jānodrošina mm, vajadzīgais progress attiecībā uz eksportu un tā tālāk. Tātad struktūra reformas ir galvenais jautājums, un jaunā programma darbosies tikai tad, ja šīs struktūra reformas tiks pārskatītas. Grieķijai ir jāpārvar plaisa starp algām un produktivitāti, tātad vai nu ir jākļūst produktīvākiem, vai arī jāspazemina algas. Mēs visi vēlamies, lai Grieķija kļūtu produktīvāka. Ir jāatcerās, ka jau divus mēnešus notiek pielāgošanās, uh, eh, pazeminās IKP, ir jāpazemina arī algas. Šīs programmas mērķis ir apturēt šo attīstību un ieviest eh, visus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu plašu apmēru izaugsmī, gan attiecībā uz rezultātiem, gan uz nodarbinātību. Bet nav nekāda m, mm, īsā ceļa, nevar kaut kā apiet visus šos pasākumus, tie visi ir jāizteno, un jūs noteikti redzēsiet, eh, ka šādi pasākumi ir paredzēti programmā. Paldies, tagad pievērsīsimies pēdējai jautājumu kārtai. Es ļāvu arī pieteikties pēc brīvā mikrofona procedūras un pieteicās ļoti daudz runātāju. Vispirms Konstantīnas Tupakis eh, no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos uzdot jums jautājumu, kā jūs eh, vērtējat eh, rezultātus sociālajā ziņā, tātad 21% bezdarbs. Uh, viens no diviem jauniešiem ir bezdarbnieks, tiek nodrošināts bezmaksas ēdiens, 30% no cilvēkiem Grieķijā dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Ko jūs uh, gribat teikt, kad jūs sakāt, ka ir vajadzīgs sociālais dialogs? Jūs sakāt, ka pusi jau ir sasniegta, bet vai jūs esat ņēmuši vērā to, ka līdz gada beigām tūkstošiem uzņēmumu bankrotēs ir tiek ieviestī nodokļi, katru dienu ir kāds jauns nodoklis vai nodeva? Uh, Kād gan Eiropas komisija var runāt par sociālo dialogu, ja vienlaicīgi tiek anulēti sociālie koplīgumi? Nevar gaidīt, ka cilvēki cietīs tikai tāpēc, ka ekonomisti ir veikuši kaut kādus aprēķinus. Mēs aizmirstam, ka aiz šiem cipariem slēpjas cilvēku dzīvības. Cilvēki jau ir pārguruši, viņi vairs nevar uh, uzņemties lielāku slogu. Neskatoties uz saviem lielajiem upuriem, viņi neko nav guvuši. Protams, ka ir vajadzīga fiskālā pielāgošana, un vienīgais veids, kā rīkoties, ir nodrošināt cita veida ekonomiku, cita veida ekonomikas sajaukumu. Nākamā runātāja - Līsa. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Grieķija ir samazinājusi mm, deficītu par 4,2% gadā divu gadu laikā. Tas ir eh, tiešām bezprecedenta gadījums. Šīs reformas ir ļāvušas nodrošināt, ka Grieķija ir paveikusi daudz vairāk nekā jebkura cita valsts SAO ietveros. Kāpēc gan Trojka neatzīst, ka attiecībā uz izaugsmi rādītāji, es atvainojos, prognozes vienmēr ir nepareizas, un pēc tam tiek teikts, ka Uh, īstenotāji, programmu īstenotāji nav kaut ko izdarījuši pareizi. Šķiet, ka jo vairāk Grieķija dzer šīs zāles, jo sliktāk kļūst tās pašsajūta. Ir jāatcerās, ka eksportēt var tikai 20% no saražotā, kā gan var paredzēt, ka izaugsme pieaugs palstoties uz eksportu. Uh, Kaut kur šajās prognozēs ir kļūdas. Trojkai vajadzētu uzņemties vismaz daļu no atbildības. E paldies! E, tagad e, Tautas partijas grupas vārdā no ekonomisko lietu komitejas Kracas kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Mums ir bijusi ļoti interesanta viedokļa apmaiņa. Es vēlētos atgriezties pie dažiem pieminētajiem punktiem. Saskaņā ar otro ekonomiskās pielāgošanas programmu Grieķijai, eh, Tomsona kungs vismaz teica, ka pirmo reizi ir notikusi stratēģijas apspriešana, neiekļājot šeit arī nodokļus. Šķiet, ka vairs vienkārši nevar atrast nevienu nodokli, ko varētu paaugstināt. Fiskālā programma Grieķijai no paša sākuma paredzēja pielāgojumus, kas balstās uz izdevumu samazināšanu. Es uzskatu, ka tas nebija pareizi. Vai mēs esam pietiekami paškritiski Eiropas Savienībā, kas īsti bija nepareizi šīs programmas īstenošanā, vai tas bija tādēļ, ka netika veiktas reformas, vai netika veikti izaugsmes pasākumi, vai varbūt prognozes nebija pareizas. Es gribētu teikt, ka ņemot vērā jaunos ieviešamos pasākumus, kas paredz atkal jaunu izdevumu apgriešanu, es gribētu zināt, kas ir paredzēts investīciju aizsargāšanai un izaugsmas atjaunošanai, tā lai ekonomika būtu konkurētspējīga. Lūdzu, pieturēsimies pie disciplīnas līdz pašām beigām. Ir arī citi cilvēki, kas vēlas runāt, un es gribētu uh, iekļaut vēl divus runātājus, jo ir bijis ļoti daudz eh, grieķu, kas izteicās. Podimatas kundze, lūdzu. Vienu minūti. Paldies, izteikšos īsi. Protams, visi vēlas nodrošināt, eh, lai programma būtu veiksmīga, lai šī otrā programma neizgāstos. Uh, cilvēku nestie upuri nedrīkst eh, būt veltīgi. Ir vajadzīgi efektīvi pasākumi. Ir vajadzīga, vajadzīgs sociālais taisnīgums attiecībā uz ieviešamajiem pasākumiem. Šis taisnīgums ir vajadzīgs tāpēc, ka sabiedrībai šie pasākumi ir jāakceptē. Aizmirsīsim tagad jautājumus par nacionālo atbildīgumu, par programmas kavēšanos un tā tālāk. Es gribētu uzdot jums jautājumu, ko jūs darītu, ko jūs iekļautu nākamajā programmā, lai uzlabotu šo pasākumu sociālo taisnīgumu un efektīgumu? Ko jūs darītu, lai risinātu šo milzīgo problēmu, kas ir saistīta ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un ko jūs darītu, lai sabiedrība akceptētu šo programmu? Kāds ir Markakis, Emma Kostelo un Ngoka kungs? Man ir jautājums Tomsena kungam, kurš uh, Grieķijas avīzē to Rīmā pirms dažām dienām atzina, ka Trojka ir pieļāvusi dažas kļūdas. Viena no šīm kļūdām bija domāt, ka Grieķijas administrācija ir pietiekami spēcīga, lai atrisinātu šo jautājumu. Un jūs teicāt, ka uh, jūs iespējams būtu rīkojušies mazliet savādāk, jūs nebūtu tik daudz paļaujušies uz Grieķijas administrāciju. OECD nesen sagatavojies ziņojumu, ka 95% no Grieķijas administrācijas ir diezgan bezcerīgs gadījums. Uh, ko mēs eh, varam darīt, vai šī situācija ir mainījusies pēdējo nedēļu vai mēnešu laikā, vai jūs eh, grasāties nosūtīt grieķus no SVF, no Eiropas komisijas palīdzēt eh, Grieķijas administrācijai darīt to pēc iespējas ātrāk. Emma. Paldies, priekšēdētāji. Esmu no īrijas, šī valsts arī piedalījās. Uh, dažādās programmās, un ir jāatcerās, ka fiskālā konsolidācija, protams, ir nepieciešama. Es domāju, ka vajadzētu norādīt, ka neilgspējīgā konsolidācijas situācija šajās valstīs nav radusies dēļ krīzes. Ir jāatcerās, ka pirms krīzes ir jāatcerās, ka ir bijusi vienošanās par lielāku izaugsmas un ilgspējīgumu stratēģiju. Vai trojka varētu norādīt, kādi uh, konkrēti pasākumi tiks veikti, lai vērstos pret jauniešu bezdarbu? Vai ir paredzēti jauni pasākumi, vai ir paredzēti jauni līdzekļi, vai arī vienkārši tiks pārdarīti vecie līdzekļi? Tika izteikta arī rekomendācija, ka būtu jāiestaista starptautiskā darba organizācija. Ko Trojka par to domā? Varbūt ir vajadzīga arī demokrāt, demokrātisks at, atbildīgums. Pašreizējā trojkas attieksme šķiet ir saistīta ar eiroskeptiķu viedokli. Es gribētu, lai trojka apzinās, ko tā dara ar šajās programmās iesaistītiem valstīm. Liela. Paldies, Šārāna kungi. Struktūrālā pielāgošanās programma darbojas tikai ar trīs priekšnosacījumu izpildīt. Pirmkārt, aug samazinājumi uh, ir um, jāsamēro ar cēnu samazināšanu, ir jāpalielina pēļņa un jāpalielina eksports, un tā, to ir jāvirza ārējiem pieprasījumam, bet uh, cenas nesamazinās. Investīcijas nereaģē uz attiecīgiem stimuliem, balstoties uz šiem stimuliem lielākies investīcijas neienāk. Un, protams, visam traucē taupības politika visā Eiropā. Pieprasījums no Eiropas puses arī ir sārucis. Kungi, vai jūs kādu dienu sāksiet apšaubīt tās hipotēzes, ko balstās jūsu priekšlikumi? Liels paldies! trīs minūtes komisijas pārstāvim un pēc tam starptautiskā valūtas fonda pārstāvim. Olī, lūdzu, trīs minūtēs. Paldies, Šarona. Tas ir izaicinājums, bet es centīšos atbildēt uz šiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, kas attiecas uz jauniešu bezdarbu un to, ko Eiropas Savienība dara, lai vērstos pret šo tendenci kopā ar Grieķijas varas iestādēm. To, šo jautājumu uzdev arī iepriekšējā jautājumu kārtā, bet toreiz man nebija iespēja atbildēt. Ļoti svarīgi, būtībā viena milzu daļa no komisijas uh, sadarbojas ar Grieķiju mūsu partneriem Trojkas ietvaros uh, pie tā, lai Grieķija veikt tūlītais pasākums jauniešu atbalstam un lai palīdzētu jauniešiem gūt pirmo darba pieredze, tātad tiek eh, subsidētas viņu īstermiņa darba vietas, eh, tāpat tiek īstenot dažādi sociālie pasākumi, tiek eh, piešķirtas dažādas stipendijas studentiem un augstskolu absolventiem, veicināt profesionālā pārorientēšanās un tāpat arī veicināt uzņēmēju darbība, tā skaitā sociālā uzņēmēja darbība. Tas tiek darīts eh, jauniešu nodarbinātības veicināšanai, un šos pasākumus vada mans kolēģis, kolēģi, eh, komisārs Andors. Eiropas sociālais fonds arī pie, strādā pie šīs jomas un eh, īsteno pasākumus, lai atbalstītu jauniešus. Tur ir dažādi pasākumi, piemēram, uh, atbalsts jauniešiem uzņēmē darbības uzsākšanai, dažādas apmācības, um, iespējas, lai uzlabotu viņu piekļuvu darba tirgumu, tāpat uh, pasākumi, kas ir vērsti uz sasaistas veicināšanu starp izglītības iestādēm un um, darba devējiem. Uh, Mēs arī strādājam kopā ar Grieķiju, lai atvieglotu šo situāciju un cīnītos pret ļoti augsto jauniešu bezdarbu šajā valstī. Un, protams, es reiķinos ar jūsu atbalstu dažādiem šādu veidu pasākumiem. Vēl viens jautājums, ko Pakis kungs uzdev jautājumu par eh, sociālo platformu, par sociālo dialogu. Runājot par sociālo platformu Grieķijai, iekļaujot ārotbiedrības un darba devēja asociācijas, kā arī starptautiskās institūcijas, es te saskatu, ne, nesaskatu nekādus iebildumus uh, pret uh, šādu veidu sociālo dialogu, tīpaši ietverot sociālos partners Grieķijā un Eiropas Savienības uh, attiecīgās organizācijas. Es gribētu uzsvērt, ka uh, programmas īstenošana nedrīkst kaitēt uh, Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanai vai sociālajām tiesībām. Eiropas uh, komisija ir uh, līguma aizstāvs un ļoti nopietni uztver šo uzdevumu. Es gribētu vēl arī norādīt uz to, ka Grieķijas valdība ir atbildīga par programmu un uh, Grieķijai ir, Grieķijas valdībai ir uh, jārīkojas saskaņā ar Grieķijas konstitūciju Gal galā programmu pieņēma arī Grieķijas parlaments. Un eh, tas viss garantē to, ka programma ir saskaņā ar eh, Grieķijas administrācijas nostāju. Ferēras kundze uzdeva jautājumu par eh, ekonomiskajām prognozēm. Prognozes tiek balstītas uz zināmiem pieņēmumiem par makroekonomikas izredzēm, par ārējiem apstākļiem, kā arī politikas rīcību gan fiskālās konsolidācijas ziņā, gan struktūrālo reformu īstenošanas jomā. Izrādies, ka 2010. un 2011. gadā lielākā daļa no šiem no šīm aplēsēm eh, izrādījās nepareizi un rezultāti bija sliktāki nekā bija gaidīt. Pretstatā Portugāles un īrijas gadījumam, kad lielākā daļa pieņēmumu izrādījās pareizi. Līdztekus uh, šiem te ārējiem faktoriem es gribētu pasvītrot, cik būtiski bija cīņa pr pret uh, zemo administratīvo kapacitāti, īstenojot dažādas programmas un uh, nepieciešamību pēc uh, politiskas vienotības, lai uh, reformas izpelnītos lielāku atbalstu. Runājot par nodokļu reformas nozīmi, kur uzsvēra dažā, vairāki runātāji, uh, Ir ļoti būtiski, lai mēs kopā ar Grieķijas valdību un Grieķijas politiskajiem spēkiem, Grieķijas parlamentu pastiprinātu savu darbu pie nodokļu reformas un pie cīņas pret nodokļu nemaksāšanu. Te nav runa tikai par uh, fiskālajiem ieņēmumiem, lai gan uh, tas ir arī ļoti būtisks aspekts, lai panāktu mērķus fiskālajā jomā. Tas ir arī jautājums par sociālo taisnīgumu un par to, vai programma tiek pieņemta sabiedrībā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt kopā, lai uzlabotu Grieķijas iespējas cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, reformētu nodokļu sistēmu, padarītu to efektīvāk, lai Grieķijas iedzīvotāji uh, spētu saskatīt, ka nodokļu iekasēšana tiek īstenota taisnīgā veidā. Galvenā atbildība nodokļu reformu jomā gulstas uz uh, SVF un vairāk, kas uh, Eiropas Savienības dalība valsts arī atbalsta šos pūliņus Grieķijā. Nobeigumā es gribētu sacīt, ka uh, man ļoti iedrošina to, tas, to apņēmību, kāda un to uzticēšanos, un es ceru, ka tas izpaudīsies arī kā konkrēta palīdzība Grieķijai un Grieķijas iedzīvotājiem veicot šos ārkārtīgi grūtos uzdevumus. Uh, cerēsim, ka radīsies jaunas darba vietas, balstoties uz jaunām investīcijām, un Grieķijai izdosies īstenot milzīgas, vērienīgas administratīvās un uh, sabiedriskās reformas. Paldies! Paul, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms sākšu ar valsts sektoru. Nav pareizi ka programmā galvenais uzsvers tika likts uz um, ieņēmumu pusi. Tad, kad sākās problēmas, tad bija ārkārtīgi, tas bija ar ārkārtīgi smagiem algu un pensiju samazinājumiem. Ļoti būtiski samazinājumi tika veikti arī citās jomās. Taču ir taisnība, ka mēs 2011. gadā sapratām, ka esam uh, sasnieguši robežu nodokļu palielināšanai. Problēma, protams, ir tāda, ka mēs arī bijām sasnieguši brīdi, ka tādus vieglus eh, ar izdevumiem saistītus pasākums vairs nebija iespējams īstenot, kur tas būtu, teiksim, sociāli līdzsvarots, sociāli taisnīgs risinājums. Lai šāds risinājums panākt, tad ir jāveic struktūrāls reformas, kam ir nepieciešams ilgāks laiks. Līdz ar to ir svarīgi saprast, ka ir dažādi ierobežojumi. Ir svarīgi saprast arī to, ka trojka strādā apspriežot kopējo deficītu, kopējo finansējumu, un beigu beigās Grieķijas varas iestādes ir tās, kuras eh, izlemj, vai tās vēlas rīkoties izdev, no izdevuma puses vai mm, ieņēmumu puses. likās vieglāk uh, kaut ko izdarīt no ieņēmuma puses, bet mēs esam runājuši ar politikas veidotājiem Grieķijā un beig beigās mēs sapratām, ka nodokļu palielinājumi vairs nav iespējami. Jaun, jaunā programma paredz, ka izdevuma pusē ir jābūt šai te konsolidācijai un beig beigās būs nepieciešamas arī sarežģīt struktūrālās reformas. Uh, Man te nepareiz citēja. Es neteicu, ka Grieķijai trūkst administratīvās kapacitātes. Es teicu, ka tur ir zināmas grūtības. Un tagad ir skaidrs, ka mēs esam eh, no šīs situācijas mācījušies un ko mēs darām. Mēs eh, sniedzam ļoti vērienīgu tehnisko palīdzību, lai uzlabotu Grieķijas administrīvo kapacitāti. Pagājušā gadā vairāk nekā 30 misijas no SVF devās uz Grieķiju, lai strādātu tieši pie nodokļu administrēšanas jautājumiem. Protams, tas viss neatmaksās tik ātri, kā mēs vēlētos, bet mēs sniedzam šādu tehnisko palīdzību un mēs uh, esam apņēmības pilni, mēs domājam, ka administratīvā kapacitāte uzlabosies. Uh, Runājot par nodokļu administrēšanu, es eh, ļoti lielā mērā piekrītu Olī, ka tas ir ļoti būtisks jautājums sociālās ilgspējas panākšanai un tam, lai panāktu plašu politisko atbalstu programmas turpināšanai. Es pat iet vēl tālāk un teikt, ka paraugoties uz šiem te cipariem, un to jau es savā ievadrunā teicu, es neredzu, kā Grieķija var uh, saglabāt sociālo labklājības sistēmu tādu, kādu mēs sagaidām no Eiropas Savienības dalību valsts, vienlaikus pārvaldot šo te budžetu, neapkarojot problēmu ar uh, nodokļu nemaksāšanu. Ja Grieķija neap, necīnīsies pret uh, nodokļu nemaksāšanu, tad tā būs spiesta uh, turpināt šo te sociālo izdevumu samazināšanu, kas eh, no sociālā viedokļa nav vairs pieņemami. Grieķijai ir jāuzlabo nodokļu administrēšanas sistēma. Tāpat kā Olī, arī es ļoti lielā mērā atbalstu šādas debatas, kā šodien. Visi jautājumi tiešām ir par ļoti sarežģītām problēmām. Es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā to paveikt, kā to atrisināt, mums ir jāpielāgo programmu, jāre, jārēģē uz um, to, ka situācija mainās, un es domāju, ka dialogs ļoti lielā, lielā mērā palīdz. Paldies! Liels paldies! Paldies, ka jūs saprotat to, ka tas ir ļoti būtisks dialogs, jo mēs domājam, ka varbūt tā ir tāda bezprecedenta situācija. Mēs pirmo reizi esam organizējuši šādu dialogu, un tā nedrīkstētu būt pēdējā reize. Jo pavisam noteikti, ja mēs runājam par ekonomisko pielāgošanos, tad neviena institūcija, vienalga cik leģitīma, lai tā arī nebūtu, negūs panākums, ja nenotiks sabiedriskās debatas un ja šī sistēma nebūs caurskatāma. Tā kā mēs tieši šādu rīcību arī centāmies īstenot šodien. Un trijos veidos te mēs varētu uz to norādīt. Pirmkārt, situāciju cilvēku vērtē atšķirīgi, balstoties uz runātāju izcelsmi, bet Tas man atgādina tos laikus, kad komisija pat nevēlējās publicēt eh, izpratnes memorandus, kādus eh, tā īsteno dalību valstīs, bet pateicoties šai caurskatāmībai situācija ir mainījusies. Ir skaidrs, ka daudz kas ir likts uz spēles, proti demokrātiskais pienākums. Asmusen kungs sacīja, ka viens no svarīgajiem priekšnosacījumiem, lai šīs programmas būtu veiksmīgas, ir politiķu spēja uzņemties atbildību par šīm programmām. Es gribētu nepiekrist. Es domāju, ka nepietiek ar to, ka politiķi atbalsta un īsteno šīs pro programmas. Ja sociālajie partneri, ja Grieķijas iedzīvotāji paši nav pilnībā pārliecināti par to, ka ir nepieciešams šādas pielāgošanas programmas, uh, tad tās nevar vainagoties panākumiem, un tāpēc ir nepieciešams rezerves plāns. Otrakārt, demokrātija un leģitimitāte un caurskatāmība, ja mēs runājam par šiem piemērošanas plāniem. Šāds pasākums kā šodien mums ļauj gūt mācību no pagātnes. Šādam dialogam būtu bijis jānotiek pirms pielāgošanas programmas uzsākšanas, pirms uh, šādas programmas izstrādāja tās iestādes, kas šodien te ir pārstrāvētas. Un vēl viens secinājums, kas arī ir ļoti būtisks, kas man radās šodien, ir tāds, ja mēs paraugamies uz trojkas pieeju, tad redzam, ka šī pieeja būtībā ir tāda lejupējoša no centralizētajiem orgāniem uz perifēriju vērsta netiek risināts pārējās problēmas, kas arī ir aktuāls. Un faktiski kopš komisija izvērtēja Eirozonas darbību pēdējos desmit gados. 2008. gadā. Tad um, tad jau bija redzams, ka ir uh, nelīdzsvarotība starp Eirozonas valstīm. Es zinu, kāds ir, mums ir mandāts, es zinu, ka jūs esat ļoti iedziļinājušies Grieķijas jautājumos, bet pēkšņi mums radās iespējas, ka tur ir tāds kā tunels. Un uh, tikai jūsu viedoklis par Grieķijas uh, problēmu bija tas vienīgais pareizais, tikai jūsu viedoklis ļāva rast uh, kaut kāds risinājums, tikai jūsu eksperti visu zināja, bet uh, Gal galā notika taču arī vēl citas lietas. Žans Pols Gozes vienmēr saka, ka Grieķijas krīze nav eirozonas krīze, bet ja eirozona būtu darbojusies perfekti, tad Grieķijā krīze nebūtu notikusi. Tā kā šeit ir viss šī dimensija, kas ir saistīta ar iejaukšanos, jo gal galā te ir dalīta atbildība, jo mums visiem ir vienota valūta, un tāpēc mums ir jāraugās arī, kā darbojas monetārā savienība, un gal galā Grieķijas gadījums bija tikai pierādījums, kā šī nelīdzsvarotība rodas. Šķiet, ka jūsu vērtējumā, jūsu pieejā pret Grieķiju trūkst šī elementa. Un vēl viens priekšsēdētājs secinājums. Komisāra kungs, jūs savas runas noslēgumā runājāt par taisnīgumu bet neviens no jums nerunāja par sociālo taisnīgumu, neviens no jums trījiem, un man ir ļoti žēl, ka es neatnesu dāvanu jums trījiem. Vilkinson kungs savulaik sacīja, kāpēc uh, vienlīdzīgās savien, sabiedrībās vienmēr viss notiek labāk, tāpēc, ka ir jābalstās uz ekonomisko taisnīgumu, sociālo taisnīgumu. Nodarbinātības lietu komitejā mēs varam tikai paust bažas, kas tika izteikts arī starptautiskajā darba organizācijā. Starptautiskajā darba organizācijā arī vajadzētu piedalīties jūsu darbā, un viņi uzskata, ka pielāgošanas programmas un ka darba vienības izmaksas arī ļoti būtisks rādītājs, bet, nu, nav jau vēl pēdējais posms priekšnosacījumu noteikšanai, lai palīdzētu Grieķijai atvesaļoties. Liels paldies jums visiem! abu komiteju vārdā un Eiropas parlamentu vārdā mēs jums pateicamies par to, ka piedalījāties šajā pasākumā. Un es domāju, ka mēs um, turpināsim šo sociālo dialogu. Sirsnīgs paldies, ka piedalījāties šodien!